Okay, dear colleagues. Kolēģi, labrīt. Piektajā punktā priekšsēdētāja paziņojums man ir viens paziņojums, taču vispirms es vēlētos sveikt mūsu bijušo kolēģi Klincu. Sveicam jūs atkal mūsu vidū. Kā jūs zināt, Viņš ir nesen atkal kļuvis par Eiropas parlamenta deputātu, un viņš strādā šajā komitejā, kuras loceklis viņš ir bijis ilgus gadus. Sveicam jūs atkal! Un tagad ziņojums pār starp institūciju sarunām. Šobrīd eh, paziņojumu nav. Mums ir atvērts jautājums par eh, naudas, naudas atmazgāšanas apkarošanu. Nu, cerēsim, ka būs labas ziņas, bet šobrīd vēl tāda. Nu, mēs varam pāriet pie septītā punkta. Sveicu komisijas vicepriekšsēdētāju, kurš atbild par finanšu stabilitāti pakalpojumiem un kapitāla tirku savienību, Valdi Dombrovski. Šis ir trešais un pēdējais struktūrētais dialogs ar vicepriekšsēdētājus 2017. gadā, runājot par viņa atbildību finanšu stabilitātes un pārējos jautājumos un mēs koncentrēsimies uz šo aspektu, bet, protams, mūsu deputāti vienmēr var brīvi izvēlēties savu jautājumu tematiku. Jūs zināsit, ka komisija nesen ir nākus klajā ar ambiciozu paziņojumu par Banku Savienību un tiks prezentēta paketa par ekonomikas monetāro savienību ir uzsāktas konsultācijas par um, uh, uh, sliktajiem kredītiem. Uh, Un mēs esam svarīgā likumdošanas termiņa posmā, kad mēs pabeidzam darbu pie ļoti būtiskiem likumdošanas izdevumiem, risinām finanšu sistēmas problēmas, un, protams, mēs ļoti labi arī zinām to, ka nesen nāca klajā svarīgi likumdošanas priekšlikumi pār eh, CCP, pār pan Eiropas finanšu produktiem un drīzumā mēs darbu pie šiem tekstiem pabeigsim. Es šobrīd par to sīkāk izklāstīt nevēlētos, bet norādīšu to, ka šis ir ārkārtīgi būtisks darba posms, un bez kavēšanās dodu vārdu Valdim Dobrovskim. Priekšsēdētāji, godējumie deputāti, pirmkārt vēlos pateikties par uzaicinājumu diskutēt ar jums par darbu, ko mēs veicam, lai Eiropas finanšu nozari kļūtu stabilāka. Kā jūs zināsiet, no krīzes laikiem labi funkcionējoša finanšu joma ir priekšnosacījums izaugsmē darbietu radīšanai un pēc mūsu iepriekšējā struktūrētā dialoga jūnijā Eiropas ekonomiskā situācija ir uzlabojusies komisijas sagaida, ka izaugsme šogad būs 2,3% eh, un budžeta deficīts kritīsies, kā arī eh, bezdarba līmenis ir deviņu gadu laikā viss zemākais. Tomēr mēs saskaramies ar izaicinājumiem, ir augsta valsts un privātā parāda līmeņa, mums ir jārisina nevienlīdzības jautājumi un problēmas sasniedzot visaptverošu un iekļaujošu izaugsmu, tomēr vēl ir arī problēmas mūsu eh, finanšu sistēmas eh, stabilitātei. Tāpat mums ir jādomā par mūsu vienoto valūtu, runājot par um, neparedzētiem izaicinājumiem, un mums ir šis mērķis jāsasniedz turpmāk integrēt finanšu tirgus. Tas palīdzēs absorbēt triecienus e, privātā e, privāto risku kopatbildībā, labāk nodrošinot banku savienību, kā arī E, samazināt riskus ekonomikas un monetārai savienībai. Es vēlētos izmantot šī, šīs iespējas, kuras pavērs, lai pabeigtu iesākto darbu, un parlamentam būs izšķirīga loma šajā sakarā. Ar jums es vēlētos runāt par trim pamatmērķiem līdz mandāta beigām. Pirmkārt, pabeigt banku savienību un e, ietvaru banku nozarei, otrkārt, pātrināt kapitāla. E, Eh, tirgus savienības veidošanos un treškārt eh, pabeigt eh, noturīga finansējuma un fintech, darbu pie fintech. Sākšu ar pirmo. Mēs jau esam nogājuši garu ceļu, bet vēl nav izveidots trešais pīlārs Banku Savienībā Eiropas apdrošināšanas schēma. Mēs oktobrī nācām uh, klajā ar priekšlikumiem, lai, lai līdz likumdevēji varētu pabeigt darbu pie šī dosie, un kā jau uzsvēru sākotnēji, mūsu, sā, mūsu 15. gada priekšlikums paliek spēkā, bet mēs redzam, ka pēdējo divu gadu laikā progress ir bijis visai neliels. Mēs ceram, ka komisijas paziņojums būs jauns impulss kompromiss panākšanai, lai mēs panāktu vienošanos šī sasaukuma laikā. Tālāk ir jāsamazina riski banku nozarē un novembra paketē bija pasākumi, lai iestrādātu starptautiskos standārtus un risku samazināšanas pasākums Eiropas Savienības likumdošanā. Vēl apsveic referentus Gunār Hokmārku un Pēters Simons par neseno vienošanos ar banku kreditoru hierarhiju pār startautisko um, finanšu atskaites standārtu numur 9, un es ceru arī, ka pārējos jautājumos mēs vienošanos varēsim panākt maksimāli drīz. Tāpat ir jāpaātrina darbs pie slikto kredītu dosjē, lai mēs izvairītos no to atkārtotas uzkrāšanās. Mēs eh, sagatavosim paketi šajā sakarā, un cita starpā tas būs projekts nacionālajām eh, aktīvu aset kompānijām un jauniem jaunām tendencēm aizdevuma sakarā. Tas attiec arī uz mūsu 16. gada priekšlikumu par pārstruktūrēšanu un otro iespēju uzņēmējiem, eh, ko prezentēja kolēģe Vera Jūrova. Mēs ceram šajā sakarā uz drīzu vienošanos. Tāpat arī meklējam pragmatiskus risinājumus. Uh, suverēno aizdevumu sakarā, uh, suverēno obligāciju sakarā, uh, un eh, darbs pie šī jautājuma turpinās. Šie pasākumi ir ambiciozs, bet reāls ceļš, lai mēs sasniegtu mūsu mērķi banku savienības izveidošanai. Eh, tas ir būtiski ekonomikas monetārās savienības stiprināšanā ciešā sadarbībā ar komisijas kolēģiem par priekšlikumiem, kas tiks prezentēts 6. decembrī. Viena no iniciatīvām attiec uz Eiropas stabilitātes mehānismu, kas varētu tikt eh, pārcelts uz savienības ietvaru kā arī būtisks ir vienots uh, eh, atrisinājuma eh, uh, fonds. Par bankas uh, nozaru runājot, mums ir jādomā par uh, sistēmiskiem riskiem to mazināšanu finanšu sektorā. Mēs esam nākuši klajā ar trim priekšlikumiem atvesinātajiem darījumiem, lai izvairītu jaunu fragmentāciju un izmaksas, un es eh, cerīgi raugos uz labu sadarbību ar referentiem šo jautājumu sakarā. Tie ir Keis Svinbārna un eh, Jākops Vaicekers, Werners Langens un Danuta Hūbnere. Mēs rēķināmies ar jūsu atbalstu, lai varētu virzīt tālāk šos jautājumus. Un tagad atgriezīšos un pievērsīšos kapitāla tirgus savienībai. Komisija strādā, lai izveidotu pareizes nosacījumus. Uh, lai mēs tuvinātu mūsu darbu reāli ekonomikas prasībām, bet vēl ir Brexit, aspekti. Pagājušā mēnesī parlaments plenārsēdē nobalsoja par jauniem noteikumiem standartizācijas vienkāršošanā, kā arī stāsies spēkā jauni e, noteikumi kapitāla savienībai. Balstoties uz to, mēs turpināsim strādāt nākošo pusotru gadu, lai veidot integrētu kapitāla tirgus savienību īpaši jākoncentrējas ir uz patērētā izvēlēm, finanšu pakalpojumiem. Piemēram, janvārī mēs e, runājām par Eiropas Savienības marķējumu PEP, e, kas ir pensiju produkts e, ar augstu patērētāju aizsardzību. Mums ir jādomā, kā uh, zemu procentu likmi konti varētu padarīt, tikt padarīti pievilcīgāki un izmantoti pievilcīgākā veidā. Nākošais eh, piemērs attiec uz pārrobežu maksājumu nodevām attiecībā uz ārpus Eiropas valstīm, kur tiek piedāvāt jauni noteikumi, eh, sākot ar nākošā gada sākumu. Tas attiec uz naudas pārvedumiem uz ārzemēm vai naudas izņemšanu no bankomātiem atvaļinājuma laikā. Esmu gandarīts par patērētāju uh, pakalp interešu aizsardzības darbības plānu, kā tas bija iekļauts ziņojumā. Tāpat mēs runāsim par pārobežu finansējumu sadalījumu, lai netiktu samazināt investoru aizsardzību. Vēl viens mūsu uzmanības eh, punkts ir uzraudzības mehānisms, mēs vēlamies labāk veicināt uzraudzības konverģenci, labāk novērst riskus, un šajā sakarā lēmumiem ir jātiek pienācīgi uzraudzītiem un ieviestiem. Subsidiaritātes ziņā mēs vēlamies pastiprināt uzraudzību atsevišķās jomās. Un visbeidzot, Eiropas uh, eh, obligāciju tirgus un vienotro teikumu. Tie ir daži piemēri darbam, ko mēs veicam, un mums ir uh, nepieciešami pareizie nosacījumi un pareizās iniciatīvas 19, uz 2019. gadu. Un tagad es runāšu visbeidzot pār neatrisinātiem izaicinājumiem tādiem kā noturīgs finansējums un jaunās tehnoloģijas Eiropas Savienībai. E, lai tā būtu uzdevuma augstumos, ir jābūt gatavai jaunajām prasībām, uh, Eiropas Savienība ir kļuvusi par globālu spēlētāju, tas nozīmē, eh, eh, sagatavot fintech darbības plānus nākošā gada sākuma, tāpat arī mums ir darbības plāns crowdfunding un peer-to-peer aizdevumos. Tuvāko dienu laikā komisija sagatavos standartus, lai varētu eh, pārskatīt pakalpojumu maksājumu direktīvu, maksājumu pakalpojumu direktīvu, lai stiprinātu noteikumus tieši saistes maksājumos, autentifikācijas ziņā, maksājuma sliekšņu ziņā, tā, tā jau tādi ir paredzēti jau vairākās Eiropas valstīs, un mēs vēlamies drošu vidi digitālajiem maksājumu pakalpojumiem. Vai tos eh, piedāvātu bankas vai fintechs, Tālāk drošas eh, komunikācijas starp bankām un fintech. Savukārt runājot par cīņu pret klimatu pārmaiņām un zemu oglekļa līmeni, tā ir vēl viena no izdevībām mūsu finanšu nozarei, kurā Eiropas eh, Savienība var eh, būt ar vadošo lomu zaļajās investīcijās. Tas būs prioritārs jautājums Parīzes samitā, kad mēs eh, sagatavosim augstlīmeņa eksperta grupas ziņojumu nākošā gada sākumā, kur tiks iekļauts darbības plāns par zaļo finansējumu un ilgtspējīgu finansējumu arī nākošā gada sākumā. Tādējādi godējumie deputāti, pabeigt Banku Savienību kopā ar Kapitāla Tirgus Savienību, palīdzēs veidot integrētu finanšu sistēmu eh, pilsoņu un uzņēmumu vajadzībām. Es rēķinos un ceru uz patiešu, patiesu progresu tuvāko mēnešu laikā, lai mēs varētu pabeigt darbu vēl šī sasaukuma laikā. Paldies jums liels par uzmanību. Uh, uh, Paldies viceprezidentam Dombrovskim. Kā jau kolēģi dzirdējāt, ļoti plaša darba kārtība. Ļoti daudz pārnājumu jautājumu. Vienu no tiem jūs nu pat minējāt. PSD2. Tam pievērsīsimies arī pēc mūsu dialoga, bet tagad sāksim uzklausīt kolēģis. Sanders Kunze. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Vicepriekšsēdētāji kungs vēlos jums pateikties par jūsu uzstāšanos šorīt un apsveikt jūsu ambiciozos priekšlikumus Banku Savienībai un e, integrētāku tirgu savienībai. Es domāju, ka mēs turpināsim mūsu tiešo sadarbību tuvāko mēnešu laikā. Un no manas puses divi jautājumi. Pirmais attiec uz investīciju uzņēmumiem. Uh, komisija piedāvā reformu prudenciālai uzraudzībai un ņemot vēro to, ka lielākā daļa šo uzņēmumu šodien atrodas apvienotajā karalistē, vai nevajadzētu izmantot šo likumu leģislatīvo priekšlikumu, lai pārskatītu arī ekvivalences nosacījumus finanšu tirgus prasībās, kas dot iespēju investēt Eiropas Savienībā. Šien, eh, šis teksts šobrīd ir samērā neskaidrs, statisks un nedod iespēju pārvaldīt noteikumu atšķirības riskus un neparedz nekādas aizsardzības Eiropas Savienības finanšu stabilitātei un klientu aizsardzībai. Tas ir mans pirmais jautājums. Otrais jautājums attiec uz crowdfunding Komisija ir paredzējusi leģislatīvu priekšlikumu par participatīvo finansējumu. Šie uzņēmumi var sniegt pakalpojumus saskaņā ar nosacījumiem, kas ir paredzēti MIFIDI eh, eh, regulā un kādus risinājumus paredz komisija, lai nodrošinātu vairāk harmonizācijas Eiropas līmenī un šie uzņēmumi varētu sniegt savus pakalpojumus pārobežu eh, līmenī. Okay. Uh, thank you very much for those. Paldies par jautājumiem. Par pirmo jautājumu. Par iespējamo pārskatīšanu attiecībā uz investīciju uzņēmumiem. Tāds šobrīd tiek gatavota. Šobrīd noteikumi šādiem uzņēmumiem ir izklāstīti kapitāla prasību direktīvā un regulā un tās lielā mērā vēr, veidotas ir pielāgojoties bankām, un tas līdz ar to arī īsti nav piemērojams lielai daļai investīciju uzņēmumiem. Ir piedāvāts jauns režīms visiem investīciju uzņēmumiem. Tādējādi, lai noteikumi būtu labāk pielāgoči uzņēmumu biznesa modeļiem. Nu, un mēs domājam, ka tas atbilstoši noseks riskus un arī palīdzēs tirgu pievienoties jauniem uzņēmumiem un vairos konkurenciju saskaņā ar mūsu mērķiem. Mēs domājam, ka ņemot vērā šo uzņēmumu izmēru un sasaistiet citiem uzņēmumiem, investīciju uzņēmumiem būtu jāpaliek pašreizējais NRD tvērumā un tie būtu arī jāuzrauga līdzīgi kā bankas, eh, ja runa ir par viņu darījumiem Banku Savienības ietveros. Tālāk. Jautājums par MIFID eh, ekvivalentu. Arī šādu iespēju mēs šobrīd izvērtējam. Dosie tiek gatavots. Nu, lūk, un eh, tajā balstāmies uz mūsu darba dokumentu, kurā esam prezentējuši mūsu pieeju ekvivalencēm pēc Brexit. Vēl kāds būtisks elements par ekvivalencēm. Mēs eh, esam iecerējuši ekvivalents lēmumus eh, galvenajām jurisdikcijām pirms spēkā stājas 3. janvārī noteikumi. Uh, Nu, lūk, šobrīd mēs konsultējamies ar dalībvalstīm par ekvivalents lēmumu projektiem ar ASV un Šveici. Un līdz tekus ar ESMA strādājam pie apjoma attiecībā uz eh, darījumu obligācijām, ja runa ir par ne Eiropas Savienības akcijām. Tā lai nebūtu problēma tajās jurisdikcijās, kur šādi darījumi nav sistemātiski. Tā kā MIFID 2 ir uh, gatavošanas stadijā. Par crowdfunding eh, pūļfinansējumu jautājumiem vidustermiņa pārskatīšanā eh, komisija nāks klajā ar likumdošanas priekšlikumu eh, visai Eiropas ietvaram attiecībā uz pūļa finansējumu un pirtu piefinansējumu. Tas būs nākamā gada pirmajā ceturksnī. Nu, faktiski centīsimies risināt tās problēmas, kas tika konstatētas fintech laikā un arī kapitāla savienības vidustermiņa konsultāciju laikā. Ir jāstiprina platformas visā Eiropas Savienībā. Un te pašā laikā nā, trūkst uzticamības šādām te pūļu finansējuma platformām. Iniciatīvas mērķis būtu ļaut īstenot pārobežu pūļu finansējuma darbības, tā lai labāk izmantot vienotā tirgus potenciālu. Un konkrēts mērķis būs arī nodrošināt platformām iespēju darboties pārobežu situācijās, izveidojot licencēšanas režīmu, kas tiktu izmantots visā Eiropas Savienībā, un tādējādi nebūtu vajadzīgas uh, atļaujas no katras dalībvalsts. Paldies! Perāņča. Paldies, eh, komisārkungs. Starp tiem leģislatīvajiem dosie, pie kuriem mēs strādājam eh, kapitāla tirgus savienības ietvaros, ir teksts par eh, valūtas fondu, kurš stāsies spēkā 21. jūlijā nākošu gadu un saskaņā ar G20 saistībām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 kuru skaits samazinās, un mums ir vai nu jākļūst par valsts parāda sinavu, vai tie jāpārveido par fondiem ar nelielu nestabilitātes lī, līmeni par Elvīnu. Nav tomēr šķiet, ka tirgus prakses, eh, kas nāk modē, eh, da, dalībvalstīs, eh, ka, kas dod iespēju sinavu kļūt mākslīgi stabiliem, un attiecīgi et, eh, tiek novērsta to pārveidu par Elvināvu. Eh, vicepriekšsēdētāji kungs, vai jūsuprāt šīs mākslīgās pārveides, kas ir pretrunā ar līdz likumdevēju pieņemto tekstu, varētu kļūt par jaunas finanšu nestabilitātes tekstu? Vai jūs esat iecerējuši aizliegt šādu praksi, kas padara par darboties nespējīgu to, uh, Eh, tekstu, ko bija iecerējis likumdevējs, iestrādājot Elvināvu modelī to, ko mēs vēlējāmies likvidēt Cināvu modelī un tādā veidā kaitējot caurskatāmībai, kas tika iestrādāt likumdošanā. Kādi būtu jūtu ieceres, lai padarītu ticamu eh, komisijas darbību, eh, at, lai mazinātu ēnu, banku darbību un kā tas ir attiecināms uz visu Eiropas mērogu? Uh, okay, uh... Paldies par jautājumu. Par uh, naudas tirgus fondiem. Zinām, uh, ka problēma pastāv un uh, esam gatavi pievērst uzmanību arī jūsu minētajam jautājumam. Mēs uh, saprotam, ka politiskā vienošanās, uh, kas tika panākta, tiek faktiski īstenota. Nu, tas nozīmē, ka Consent Net Asset Value fondi ir uh, pakļauti noteikumiem un šobrīd nav konstatēti noteikuma apiešanas mēģinājumi, bet uh, mēs, protams, varam uh, pievērst lielāku uzmanību šim jautājumam un vēlāk vērsties pie jums ar detalizētāku atbildi. Jā, darīsim to ātri. Komentārs zālē bez mikrofona. But there was the last part of my question. What? Nu, mani jautājuma pēdējā daļa, kādi vēl priekšlikumi, ko jūs vēl esat gatavi darīt, lai apkarotu ēnu eh, banku darbības? Šis bija tikai pirmais solis. Par shadow banking runājot, mēs tik tiešām izvērtējam riskus, ko šāda jauna prakse, tātad darījumi, ko neīsteno bankas, kādi ir tie riski, ko šādi darījumi dara, un mēs esam gatavi jautājumu risināt attiecīgi. Thank you, Kei. Paldies, Keis Vimbers. Thank you. <laughs> Thank you. Paldies. Uh, viceprezidentam Prierašiņos pie mums šodien, un es gribu teikt paldies jūsu komandai, īpaši MIFID komandai, kas tik eh, smagi strādā, lai nodrošinātu īstenošanas datumu 3. janvāri. Mēs eh, pēc visiem jautājumiem, ko saņemam, varam spriest, ka jūsu komanda ļoti cietīgi strādā, lai censtos atrisināt iespējami vairāk jautājumu līdz īstenošanas datumam. Lūk, gribēju to atzīmēt. Bet es gribētu runāt arī par neatbilstībām, ko mēs vērojam jo īpaši CEMI e projekts. Tur ir divi galvenie tiesību akti. Es pati piedalījos pēdējā trilogā attiecībā uz securitization failu. Nu, lūk, un es esmu piedalījusies trilogos un zinu, cik daudz centienu ir veltīts detaļām. Ir e, diezgan e, žēl redzēt dažādās e, nesaskaņotības jau tagad, vēl pirms tiesību akti ir tikuši īstenoti. M ir priekšlikums. Un tas ir tāds klasisks piemērs attiecībā uz SP, SSPE un finanšu darījumu partneriem. Nu, vai nav jocīgi, mēs pavisam nesen par to it kā vienojamies STS regulā. Un vēl kāda neatbilstība. Mēs esam ļoti daudz strādājuši perspektīvas eh, regulas ietvaros, lai saprastu, kāda ir atsevišķu perspektīvas loma. Uh, un nu, lai pārnes to visu uz ESMA, no nu, NCIS, mūsuprāt, attiecīgā regula nebija tā vieta, nu un tāpēc žēl, ka ESA pārskatīšanā jūs jau domājat darīt kaut ko pretēji tam, par ko mēs vienojāmies. Tirgus dalībniekiem ir nepieciešama stabilitāte un skaidri noteikumi. Līdz ar to arī darbs pie īstenošanas ir ārkārtīgi svarīgs. Problēma ir tā, ka mēs neņemam vērā jau pieņemtos lēmumus, jau noslēgtos tiesību aktos. Nu, es domāju, ka viss šīs nesaskaņotības sāk apdraudēt CME projektu. Lūk, vai komisija apzinās, ka problēma pastāv un vai viņa prātu ir vērts risināt? Par šo lietu. Pirmkārt, protams, pilnībā piekrītam tam, ka ir jānodrošina saskaņotība starp dažādajiem eh, finanšu sektoru tiesību aktiem. Ja skatāmies tieši uz uh, Securitization Special Purpose Entities, nu, tad refita priekšlikumā nav apšaubīta not, noteikuma vidi, kas ir eh, piemērota SSPE jo par to jau esam vienojušies uh, sekuritizēšana regulas ietvaros. Nu, neskarot emīra pārskata iekļauto counterpartijas, jeb darījumu partneru klasifikāciju, noteikumi paliek spēkā un OTC atvasinājumi, kas tiek izmantoti nodrošināšanā un arī valūtas uh, maiņas kursu riski nav iekļauti. Un ESA ir mandāts, lai varētu precizēt nepieciešamo nodrošinājumu līmeni. Nu, es tā saprotu, ka ir vēl kāds jautājums par to, vai SSPE būtu jāklasificē kā finanšu eh, darījumu partneri vai nē. Par to šobrīd tiek runāts padomē. Un mēs esam atvērti diskusijām arī ar parlamentu par šo jautājumu, lai rastu risinājumu. Paldies! Thank you! Paldies! Sveicam mūsu jauno kolēģi, Karolīna Naktegāla. Paldies priekšsēdētāji un paldies Dombrovska kungam par to, ka ieradāties pie mums. Nu, tā kā mans priekškājējs šajā matā, es arī interesējos par tehnoloģiju ietasmotiem finansējumu veidiem fintech. Finanšu nozara saskārusies ar jauniem notikumiem, cloud computing, mākslīgais intelekts citas starpā. Nu, un, manuprāt, šie jauninājumi varētu ļaut patērētājiem būt vadītāja krēslā. Un tas ir stimuls finanšu ieklaušanai. Manuprāt, ar visām šīm uh, iespējām uh, nāk arī kiber uzbrukumu draudi. Mums ir uh, mākoņu datu glabāšanai dažādi algoritmi, un tas viss rada jaunus riskus finanšu stabilitātei. Debates par banku pārstruktūrēšanu un uzraudzību tiek noturēts arī šajā komitejā, un jūsu komanda strādā pie fintech rīcības plāna priekšlikuma. Mm Jūs arī to minējāt. Viens no galvenajiem mērķiem visam šim darbam un dosjē, ko skatām šajā komitejā, ir nodrošināt finansiālo stabilitāti. Mans jautājums ir, kā jūs šos kiberdrošības draudus integrējat visos priekšlikumos? Un otrs jautājums, vai komisija ir un gatava nākt klajā ar visaptvarošu pieeju jauno kiberdrošības eh, draudu finanšu stabilitātei risināšanu, te pašā laikā mazinot eh, to ietekmi uz eh, tirgu un patērētājiem. Paldies! Jo, uh, uh, Paldies par jautājumu! Jā, ir fintech darba grupa, kas darbojas komisijas ietvaros, un tas skata tieši jūsu minētās aktualitātes. Kā tehnoloģiski jauninājumi ietekmē to, kā tiek sniegt finanšu pakalpojumi, kādas ir eh, jaunas iespējas un kādi ir jaunie riski. Kiberdrošība pilnīgi noteikti ir viens no šiem riskiem. Ja mēs runājam par kiberdrošību, tad, protams, ir jānorāda, ka tas jau neaprobežojas tikai ar fintech, tas ir izaicinājums arī tradicionālajām eh, finanšu institūcijām. lūk, drošība finanšu nozarei, tas ir izaicinājums, eh, ar ko saskars visi. Eh, finanšu pakalpojums sniedzēji paļaujas uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, lai nodrošinātu savus pakalpojumus. Uh, un tāpēc ir nepieciešama atbilstoša IT risku pārvaldība. Un tas, es domāju, ir vispār atzīts fakts, un eh, tas tiek iestrādāts arī mūsu ikdienas praksē. Skatot tīri fintech attīstību, viens no vadošajiem principiem, ko izmantojam, ir tehnoloģija neutralitāte. Lūk, tātad neatkarīgi no izmantotās tehnoloģijas pakalpojumu sniegšanā mums, jebkurā gadījumā, ir jānodrošina atbilstošs drosības līmenis un patērētāju aizsardzība. Nu, un, protams, atbilstoši kiberdrošības mehānismi ir viens no elementiem, kam ir jābūt, lai to nodrošinātu. Paldies! Dimitris Papadimulis, lūdzu. Good morning, Mr. Dombrovskis. Labrīt, Dombrovska kungs, lūdzu uzlieciet austiņas, jo es runāšu grieķu valodā. Es Esiet sveicināti. Priekšsēdētāji gribēja jums jautāt par Grieķiju. Pirms pāris dienām komisija publicēja savus um, prognozes Grieķijas sakarā, un bija paredzēta izaugsme 2,5% e, izaugsme, kā arī bezdarba samazināšanās. Vienlaicīgi Grieķija budžeta jomā ir uz pareizā ceļa, jo pasākumi, kas samazinātu valsts parādu un izdevumus. Šobrīd sniedz rezultātus. Deficīts samazinās vienlaicīgi Grieķijas valdība. Ir spējīga sniegt zināma pa, līmeņa palīdzību vistrūcīgākajiem, tādā veidā, ko pie mums dēvē par sociālajām dividendēm. Un saskaņā, Dombrovska kungs, ar jūsu sacīto, e, jūsuprāt, panākt vienošanos eiro grupā decembrī un pabeigt trešo izvērtējumu nākošā gada janvārī, vai šis mērķis ir reāls. Es zinu, ka Grieķijas valdības gadījumā šeit ir runa par vienu no svarīgākajiem mērķiem tam, lai Grieķija varētu pilnīgi noteikti atstāt memorandus nākošā gada vasarā. Paldies! Uh, okay, uh, on, uh, Greece. Tātad par Grieķiju Tik tiešām Grieķijas ekonomika atvesļojas, to apstiprina mūsu rudens ekonomikas prognozes. Mēs sagaidām ekonomisko izaugsmu Grieķijā, ka tā turpināsies un bezdarbs mazināsies. Kas attiec uz fiskālo pusi, tik tiešām mēs redzam, ka Grieķija ne tikai izpilda, bet pārsniedz savus fiskālos mērķus saistībā ar 1,75% no IKP, kas ir uzstādīts kā šī gada fiskālais mērķis eh, budžeta pārpalikumam. Un daļa no tā tiek plānots tērēt papildu sociālajiem pasākumiem, un šāda pieeja atbilst arī mūsu nostājai. Un Grieķija visdrīzāk izpildīs nākamā gadā arī 3,5% primāro pār, pārpalikumu um, kā mērķi. Kā jūs norādījāt, tā tiešām ir viena no jomām, kur mēs cieši sadarbojamies ar Grieķiju, tā skaitā stiprinot nodokļu administrācijas darbu, sniedzot eh, te, nepieciešamo tehnisko palīdzību. Un mēs tik tiešām piekrītam ka trešās pārskatīšanas ātra pabeigšana būtu pozitīvs signāls, jo izskatās, ka programma tiks izpildīta, un tas ļaus Grieķijai sākt gatavoties sekmīgai programmas pabeigšanai. Es negribētu atsaukties uz kādiem eh, specifiskiem datumiem, kāds konkrēts datums minēt šobrīd, Kā jūs minējāt, tas ir jāizdara šī gada beigās, nākamā gada sākumā, un uzskatu, ka tas ir izdarāms. Tas arī atbilst mūsu izpratnē par laika grafiku. Paldies! Labi, tās ir labas ziņas. Ernsts Urtasuns. Paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji kungs. Mana grupa joprojām ir nobažījusies ar pieeju too big to fail. Uh, Neskaroties uz situācijas attīstību, banks ir veikuši uzlabojums kapitāla līmenī un attiecībā uz to, kā banks izturas pret riskiem. Saistībā ar izvērtējumu, ko veikuši BIS un dažādi zinātnieki, šie modeļi, kas tiek izmantot, tomēr nav pārāk noturīgi pret riskiem. Uh, Pēdējos mēnešos mēs redzam, ka e, piemērojot šos jaunos principus, e, saskaras ar pretestību. Investori uztver e, šo pieeju kā ļoti riskantu. Bāzes sistēma ir konsolidētāka un mazāk diversificēta nekā pirms krīzes un kā SRB padomu secināja 14. gadā, ir labi pierādījumi, ka Eiropā ir pārāk daudz bankus un ir nepieciešams reformas. Vicepriekšsēdētāji kungs, ja Eiropa būtu valsts, tad eh, tai būtu sen jau bijusi jāveic reformas bet tas bieži vien atduras pret politisku nevēlešanos rīkoties. Tāpēc man ir divi jautājumi. Pirmkārt, kad komisija risinās šo eh, too big to fail problēmu? Un ja komisija uzskata, ka problēma ir īstenībā atrisināta, un jūs varat apsolīt Eiropas iedzīvotājiem, ka nodokļu maksātāja nauda vairs netiks izmantot, lai glābtu banku sistēmu. Paldies. Well, uh, on, uh, uh, on the... Tad Atbildot uz jūsu pirmo jautājumu par šo pieeju too big to fail. Jūs zinat, ka ir dažādi veidi, kā to risināt. Viens no veidiem varētu būt banku struktūrālās reformas, bet tas, diemžēl, ir iestrēdzis dosjē Eiropas parlamentā gadiem. Komisijas priekšlikums tika pieņemts 2014. gadā, padome vienojās 2015. gadā par vispārīgo nostāju, bet parlamenta pusē šīs dosjē nekustas. Tāpēc to nesen atsauca. Jautājums joprojām ir aktuāls, bet šajos gados Mēs esam strādājuši, lai risinātu šo jautājumu, izmantojot citu pieeju. Cita starpā arī stiprinot prudenciālās prasības, kapitāla prasības, konkrēts ar kapitāla prasību regulu, liekot mm, galdā pagājušā gada novembrī arī priekšlikumu, nosakot binding leverage ratio kā atbalstu šiem modeļiem. Līdz ar to mēs viennozīmīgi saskatām šo problēmu un arī Bāzels komitejā. Tas ir viens no elementiem, kas tiek apspriests. Tātad šis jēdziens output floor. Uh, Mēs diskutējam par to, kā tas ietekmē situāciju, bet darbs šajā virzienā turpinās, un ir arī citi elementi, kas palīdz nodrošināt stabilitāti, lai izvairītos no nesadarības starp aizdevumiem un kredītiem Un viens no priekšlikumiem, kuru esam izvirzījuši pagājušā gada novembra banka reforma paketē, ir pilnīga zaudējuma absorpcijas kapacitātes zaudēšana globāli svarīgām institūcijām. Eiropā mēs piemērojam minimālās prasības eh, attiecībā uz MRL visām bankām. Līdz ar to ir virkne elementu, kas ir izveidoti, lai mazinātu riskus un tieši šo too big to fail problēmu. Tādēļ var tikai atgādināt aicinājumu līdz likumdevējiem Eiropas parlamentam pēc iespējas ātrāk vienoties par risku samazināšanas paketi, eh, kuru esam šobrīd eh, likuši jums priekšā. Paldies! Jā, tik tiešām iespēja netika izmantota. Mēs bijām eh, līdzvainīgi, mēs nevaram vainot tikai komisiju. nu, protams, jautājums, vai 3% ir, kā leverage ir pietiekams vai nē, nu, pie tā mums jāstrādā. Un tad, acīm redzot, ir aktuāls ne tikai to big to fail, bet arī to small to survive princips. Nu, mēs strādāsim, meklējot līdzsvarot pieeju. Marko Vallī tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos atgriezties pie kolēģa Urtasuna kunga uzdotā jautājuma. Komisijas atbild mēs dzirdējām bet vai jums neliekas, ka komisijai vajadzētu vēlreiz nākt klajā ar šo priekšlikumu, kas tika atsaukts? Jo tika eh, izteikts ļoti daudz kritikas par Banku Savienības, un jā, tiks izmantots bail-in. Ar to nepietiks, lai aizsargātu nodokļu maksātājus. Mēs redzējām, ka Itālijā noregulējums uh, tika izmantots arī neiz, neizmantojot nodokļu maksātāju naudu. Varbūt nepieciešams vienkārši vēlreiz likt galdā šo priekšlikumu, lai uzsver to, ka Banku Savienība vēl nav pabeigta, ja netiek veikt šis nodalījums, šī nošķiršana. Es vēlētos, lai komisija virzītos šajā virzienā, jo lielās bankas pr principā iebilst pret to. Es nezinu, vai komisija vēlas parādīt Eh, ka tā ir eh, labs spēlētājs šajā jomā. Par NPL, par sliktiem kredītiem jūs uzsākāt eh, konsultācijas. Tomēr man ir jautājums jums. Vai jums neliekas, ka lēnāka, bet atbildīgāka pārvaldība ļautu bankām izvairīties no pārāk lielas risku uzņemšanās? Nu, šobrīd jāsaka tikai daži spēlētāji, hedge fondi un citi lielie spēlētāji ir aktīvi. Bez Bēlīna ir problēmas arī tiem, kas veido uzkrājumus un nodokļu maksātājiem, kas būs tie, nu, nu kuru līdzekļiem tiks sekti bankas pārmērīgie zaudējumi, ja tie slikti pārvaldīs šos NPL, jeb sliktos aizdevumus. Vai jūsuprāt, tas, ka atsevišķas bankas ir savos portfeļos apvienojuši ļoti atšķirīgs aktīvs, tā skaitā riskantus, un e, minimālai e, kapitāla uzkrājumi neveido pietiekamu aizsardzību pret šādiem riskiem. Uh, well, um, so, uh, number of... Uh... Tātad, vairāki jautājumi, kas liek atgriezties pie šīs too big to fail pieejas. Kā es sacīju, tas jau vairs nav aktuāli, jo daudz gadus nebija nekāda progresa par komisijas priekšlikumu. Tad mēs virzījāmies uz priekšu ar citām iniciatīvām, uh, lai risinātu šo problēmu, izmantojot citus instrumentus. To es tikko aprakstīju, atbildot uz Urtas un kunga jautājumu. Tālāk par NPL. Bija jautājums par NPL konsultāciju. Jūs acīm redzot, runājat par to konsultāciju, kuru izsludināja vienotais uzraudzības mehānisms SSM, jā, tik tiešām viņi uzsāka konsultācijas, kas turpināsies līdz 6. decembrim, ja nekļūdos, katrā ziņā līdz decembra sākumam, un esmu pārliecināts, ka SSM īstenos šīs konsultācijas rezultātus. Un um, kas attiecas uz Eiropas komisijas rīcību, tad mēs rīkojamies atbilstoši tam mandātam, kas mums piešķirts, lai izmantotu NPL stratēģiju. Un tur mēs strādājam vairākos virzienos, es jau aprakstīju dažus no tiem, tā skaitā uh, aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumi nacionālā līmenī, tiesību sargājušo iestāžu ietvers, sekundāra tirgu izveids veicināšana NPL kredītiem un prudenciāla rīcība. Tātad vairākas lietas, mums ir arī mētiecīgi konsultācija par iespēju ieviest obligātus makroprudenciāls atbalsta pasākums atbilstoši tam mandātam, kas mums ir piešķirts. Ja mēs nonāksim pie šāda secinājuma, ka tas ir nepieciešams, tad mēs to piemērosim tikai jauniem aizdevumiem, no jaunu izsniegtiem aizdevumiem. Ja izskatīsies, ka par tiem netiek pildīts saistības. Tad mums ir arī divi rīcību līmeņi. Pirmais līmenis, tātad uh, regulēšana, tur mēs arī rīkojamies, nāksim klējā ar priekšlikumiem nākamgad. Un otrais līmenis, kas ir uzraudzības rīcība. Tas jau ir koncentrēties tieši uz bankām, to veic SSM. Un viņiem ir ietvars, kurā rīkoties uh, attiecībā uz individuālajām bankām. Tātad tur rīcība notiek divos līmeņos. Paldies! Paldies! Jā, komisijas tiesībā pakete, manuprāt, ir līdzsvarota. Nu, redzēsim, kā tas būs. Marko Zanī. Paldies priekšsēdētāji. Vicepriekšsēdētāji kungs. Esmu pārliecināts, ka jūs atceraties, ka pirms dažiem mēnešiem bija debates ar priekšsarā, ECB priekšsēdētāju Dragī un mums attiecībā uz targetu. Dragī kungs teica, ka ja valsts izstājas no Eirozonas, tad visas eiro obligācijas tiktu pārdotas caur Target 2. Un eh, priekšsarētājs Dragī nevēlējās atbildēt saistībā ar jautājumiem par Target 2 un Vācijas prasībām. Eh, par to, vai tas ir paredzēts līgumos vispār. Olīs Rēns, jūs priekšteicis oficiālā komisijas paziņojumā sacīja, un es citēju, ja Eiropas Savienības dalība valsts eh, no Eirozonas izstājas no Eiropas Savienības, izmantojot eh, Eiropas Savienības līguma 50. pāntu, ar to beidzas arī viņu līdzdalība vienotājā valūtā. Līdz ar to es vēlos noskaidrot, komisijas nostāja. Jūs esat komisijas pārstāvs, komisija ir līgumu sargs, vai tā bija kļūdaina interpretācija no ECB priekšsēdētāja Dragī puses, uzskatot, ka tas nav iespējams, vai arī komisija savā oficiālajā paziņojumā kļūdījās un paziņoja kaut ko, kas īstenībā nemaz nav. Līdz ar, nu, šeit jābūt vienam vai otram variantam. Protams, uh, deputātiem ir tiesības uzdot da, visdažādākos jautājumus. Eh, mēs Target 2 bilancēm veltījām vakar ievērojumu sanāksmes daļu, kur viņš tiešām ļoti plaši izteicās par šo jautājumu, un jūs nebijāt klāt. Eh, jūsu jautājums par interpretāciju Mēs jau saņēmām atbildi vakar dialogā ar kolēģiem. Uh, e Ļaujiet man pabeigt, priekšsarētājs. Atbildu šo jautājumu tik dot vakar jau, lai eh, deputāts saņemtu būtu informēti. Protams, jums ir tiesības atsaukties uz jebkuru daļu no e, teksta, kas izrauta no e, viena konkrēta teikuma, varbūt priekšsarētāji. Šis nav jautājums par target 2, bet gan par interpretāciju attiecībā uz Eiropas Savienības līgumiem. Komisija par to ir atbildīga, viņiem vajadzētu atbildēt. Nu, tad jau jautājums jau ir diezgan vienkāršs, Līdz Rēns jau uz to atbildēja. Lūdzu. Jā, par šo jautājumu man ir grūti komentēt, interpretējot ECB priekšsarētāju sacīto, jo es neesmu lasījis, ko viņš tieši ir sacījis par šo jautājumu. Tomēr šobrīd, cik mums zināms, nepastāv mehānisms izstāšanās uh, gadījumam no Eirozonas, un mēs neesam pieredzējuši tādu scenāriju, kad valsts izstājas no Eirozonas. Man neliekas, ka tas būtu aktuāls jautājums, par ko būtu, ar ko būtu jānodarbojas. Es atvainojos, vicepriekšsēdētāj kungs, vai jūs apstiprināt, ka oficiālā atbilde, ko sniedza komisija Olijas Rēns komisijas vārdā, bija nepatiesa ka izstājoties no Eiropas Savienības, saskaņā ar 50 no pāntu, ne, nevar izstāties no Eirozonas. Ir taču acīm redzams, ka nevar izstāties no Eirozonas, neizstājoties no Eiropas Savienības. Un, protams, ka mēs zinām, ka ir 350. Eh, pāns, tas ir ļoti svarīgi zināt, eh, ka ir 50. pāns. Bet jūs uzdevāt savādāk jautājumu Olijas Rēns runāja par izstāšanos no Eiropas Savienības. Protams, izstājoties no Eiropas eh, Savienības, esot Eirozonas dalību valsts, jūs izstājaties no abiem. Vai jūs varat apstiprināt, turpina runātājs, ka priekšsētājs Dragī kļūdījās apstiprinot, ka nav iespējams izstāties no Eirozonas? That is, that is, that... Priekšsēdētājs, viņš neko tādu nav teicis. Okay. Not, uh, uh we... Mēs esam pārsnieguši la laiku jau. Jā, tas nav līgumā. Everybody knows, so I mean, uh, that's, that's uh, not so, the point. No, let's you not, are not answering my question. Jūs neatbildat uz manu jautājumu. Nākamā ir Ivana Maletič. Thank you very much and thank you, Vice President. Paldies, un uh, paldies uh, vicepriekšādātāji par uh, visu to darbu, kas notiek jūsu komandā un komisijā. Jūs savos ievadvārdos runājāt par to, ka nedaudz atvainojos par šo aizķeršanos, tātad CMU pabeidzot Jūs eh, gribētu risināt eh, būtiskākos šķēršļus brīvai kapitāla plūsmai. Tur ir runa par agrīnu pārstruktūrēšanu un eh, otriem ķēdēm un izmaiņām maksāt nespējas regulā. Nu, gribēju jums vaicāt attiecībā uz grozījumiem maksāt nespējas regulā. Uh, nu, protams, ka šīs procesa aizņems visu nākamo gadu. Te pašā laikā mums vajadzētu nodrošināt to, kā tiek atbilstoši piemērot noteikumu dalību valstīs. Vai komisijā tiek domāts par paralēlu darbu kapacitātes veidošanā dalībvalstīs, lai nodrošinātu uh, gludu īstenošanu, lai mums atkal rezultātā nebūtu atšķirīgas prakses dalībvalstīs, kā tas šobrīd ir attiecībā uz maksātnespējas eh, regulu, kas šobrīd ir spēkā. Un kā jums šķiet, vai mums ir nepieciešami specifiski risinājumi mm, sistēmiski nozīmīgu uzņēmumu gadījumā? Tas ir saistīts ar maksātnespējas regulu, lūk. Un vēl kāda lieta, trešais punkts par ilgtspējīgām finansēm. Mēs esam tādā paradoxālā situācijā Eiropas Savienībā. Rādītāji izstrādē ir daudz labāki nekā inovāciju gadījumā. Savukārt startups rezultāti liecina, ka eh, uzsākot eh, darbību īsti problēma nav, problēmas ir ar darbības paplašināšanu uzņēmumiem. Nu, lūk, vai mēs varam eh, sagaidīt no komisijas kaut kādus priekšlikumus, kas mudinātu privātus personas vai uzņēmumus ieguldīt startup uzņēmumu kapitālā, tā lai viņi varētu paplašināt savu darbību un vairot to atbildi. Diezgan daudz jautājumu tika uzdoti. Pirmkārt, par maksātnespējas ietvaru. Nu, tā ir daļa no mūsu darba saistībā ar sliktajiem kredītiem un slikto kredītu rīcības plānu. Šobrīd mēs izvērtējam nacionālos maksātnespējas ietverus, eh, konstatējam, kas darbojas, kas ne un esam iecerējuši to risināt, tā skaitā arī Eiropas semestra valstīm atrasētajās rekomendācijās un ieviešot eh, nepieciešamos elementus nacionālajos maksātnespējas ietvaros. Mums eh, ir arī priekšlikumi, to starp eh, priekšlikums par agrīno pārstruktūrēšanu un otro iespēju, tos jau minēju. Nu, lūk, tādējādi ir iespējama šāda profilaktiska pārstruktūrēšana, un uzņēmumiem ir iespēja turpināt darbu. Maksātnespējas rezultātā uzņēmums nav jālikvidē, ja tas uh, ir dzīvotspējīgs. Mēs strādājam arī pie priekšlikuma pātrinātai nodrošinājuma īstenošanai bankās ja rastos tāda iespēja, nepieciešamība. Nu, un tas attiec tikai uz komerc aizdevumiem. Un tas arī varētu um, uzlabot uh, uzņēmumu iespējas saņemt banku aizdevumus. Mm, Noturējām nu, publiskas konsultācijas, kas beidzās oktobrī. Uh, un esam iecerējuši nākt klajā ar priekšlikumu nākamā gada 1. ceturkšnī. Jūs minējāt arī ilgspējīgu finansējumu. Nu, mēs sekosim ceturtajam ziņojumam, kur nāk klajā augsta līmeņa ekspertu grupa. Gribam eh, nāk klajā rīcības plānu nākamā gada sākumā, un arī tur būs vairākas iniciatīvas par to, eh, kā privāto finansējumu virzīt uh, ilgtspējīgiem un zaļiem mērķiem. Un runājot par uh, finansējumu startup uzņēmumiem, mēs ceram, ka mūsu uzlabotais ietvers riska kapitālam un sociālajai uzņēmē darbībai varētu palīdzēt. Un uh, tāpat arī skatāmies uz MVU izaugsmes tirgiem, tā sauktais finansējuma vairotājs Funding Escalator, lai nodrošinātu uzņēmumu uzņēmumiem, kas ir dažādās attīstības stadijās, pieeja finansējumam, tā lai uzņēmumi varētu uzsākt darbību un tad paplašināt to un augt un attīstīties Eiropā. Paldies, Fernandesa kungs! Jā, viceprezident. Paldies, priekšsēdētāji sveicināti konkomitejā. Mans jautājums attiecas uz paziņojumu par Banku Savienību un konkrēti par ēdīs, jo ir grūti izprast to, ka komisija patur spēkā leģislatīvo priekšlikumu kurš izskanēja pirms diviem gadiem, un no otras puses nāk klāja ar jaunu interpretāciju, kas sagroza sākotnējo komisijas projektu. E, to ir grūti saprast, kā jau es sacīju, jo jaunā interpretācija no komisijas puses, kas nozīmēja iekļaut nosacījumus, kas nebija iepriekšējā priekšlikumā, un pēc tam uh, Uh, ar atsauci paturēt spēkā iepriekšējo uh, nostāju paturēt kredītu mutualizāciju mums apgrūtina izpratni. Es saprotu, ka uh, sarežģīti ir tad, ja ir viens leģislatīvs priekšlikums un pēc tam nākošais, cik lielā mērā patiek spēkā. Ko, uh, iepriekšējais priekšlikums ar pēdējo etapu, kas attiecas uz eh, kopīgas atbildības uz, uzņemšanos. Tālāk, jūs runājāt par fiskālā backstopa eh, priekšlikumu Banku Savienībai, kas varētu būt MEDEF un ESM, un es gribētu zināt jūsu skatījumus debatēm Eirogrupā šobrīd, jo papildus komisijas priekšlikumam Eirogrupa ir ar centrālo lomu, lai definētu šo fiskālo bakstopu, un kad tiks ievēlēts jaunais Eirogrupas prezidents, kā jūs saskatāt savu sadarbību ar šo personāžu? Uh, okay. uh, so, uh, on... Paldies par Banku Savienību. Spaziņojumu tik tiešām. Tas ir paziņojums un nav divi leģislatīvie priekšlikumi. Vienīgais leģislatīvais priekšlikums ir oriģinālais, uh, sākotnējais 15. gadā sagatavotais. Uh, Mēs savā paziņojumā mēģinājām vienkāršot diskusijas starp līdzlikumdevējiem, jo kopš 15. gada mēs neesam panākuši pārāk lielu progresu šī dosieja sakarā. Līdz ar to ir izskanējušas bažas pār šo priekšlikumu un iespējām. Ja Um, ka tas var radīt morāles zaudējums. Tāpēc mēs piedāvājam atsevišķus elementus līdz likumdevējiem, lai varētu šos pasākums ieviest pakāpeniski, sākot ar likviditātes atbalstu, uh, un e, pamatlīdzekļu kvalitātes ziņojumu iekļaujot pirms otrā etapa, lai šīs problēmas varētu risināt un nerastos bažas par morāliem zaudējumiem un pārējot pie otrā etapa, kas paredz arī zaudējumu absorpcijas spēju un paturot galīgo priekšlikumu ambīciju, kas nozīmē Eh, mutualizēt Eiropas eh, apdrošināšanas sistēmu. Tas būtu mūsu gala mērķis un gala ambīcijas, kuras mēs piedāvājam. Tālāk. Par fiskālo bakstopu runājot, šobrīd mēs koncentrējamies uz bakstopu vienotajam atrisinājumu fondam, un to var uh, panākt caur Eiropas stabilitātes mehānismu. Bija diskusijas nesen Eirogrupā par šo jautājumu un bija samērā plašs atbalsts, kā, kā ESM darbotos kā backstops vienotajam noregulējumu fondam. Mēs uzskatām, kā pamats vienošanās Bakstapam tika panākt jau pirms četriem gadiem, un tagad ir pienācis laiks to īstenot. Par Eirogrupas priekšsēdētāju runājot, e, komisija nevarētu neko komentēt Eirogrupas priekšsēdētāju izvēlēs finanšu ministri, kā savu nākošo priekšsēdētāju, kā jūs zināt, e, procedūras jau ir uzsāktas. Paldies! Nākošais runātājs Sadurs Stoloģanas. Paldies priekšsēdētāji. No manas puses divi jautājumi. Pirmais attiecās uz paziņoto no Junkera puses iespēju atbalstīt valstis, kuras nav Eirozonā, lai tās varētu pievienoties tai. Kādas jūsu rīcībā ir detaļas par šīm iespējām, ņemot vērā par jaunajiem regulējumiem, kas tiek piedāvāti, finansējumiem, kas tiks mobilizēti? Un otrais jautājums šajā sakarā kolēģi jau vairākus uzdeva fintech sakarā. Bankas priekšsēdētājs sacīja, ka e, virtuālās valūtas nav ECB prerogatīva, bet virtuālās valūtas jau ir ienākušas Eiropiešu dzīvēs, ir mūsu pilsoņi, kur strādā ar šiem jautājumiem, un vai jūs uh, ka Eiropas komisija e, jums būtu kas, kāds vārds sakāms par šīm virtuālajām valūtām. Paldies! Uh, okay. so on, uh... Paldies par uh, pirmo jautājumu. Kā daļa no padziļināšanas paketes mēs gatavojam pirms eiro iestājas atbalstu tā valstīm, kuras nopietni gatavojas pievienoties eirozonai, kā to paziņoja eh, komisijas priekšsēdētājs Junkers savā runā, tas attiec uz tehnisku palīdzību, gan arī uz finanšu atbalstu. Par tehniskās palīdzības daļu mēs varam runāt par struktūrālo reformu atbalstu dienestu, e, kas ir daļa no komisijas e, dienestiem un strādā pie šīm atbalsta programmām. No savas puses piebildīšu arī to, ka šī E, signāli apliecina komisijas proaktīvo nostāju, e, jūs varat pievienot, gatavoties iestājai Eirozonai ļoti labi, jūs negatavoties arī ļoti labi. Komisija vienkārši tādējādi nosūta signālu, ka tā ir gatava sniegt savu atbalstu. Tālāk par eh, digitālajām, jeb virtuālajām valūtām runājot. Šis jautājums jau izskanēja gan no ECB, cik centrālo banku puses par to, kā virtuālās valūtas nav Eh, eh, valūtas, eh, to juridiskākā maksāšanas līdzekļu izpratnē, un mums ir jāizvērtē tas, kādi ir potenciāli riski, un jāskata tie, lai varētu sniegt atbildi. Nosaukšu praktisku piemēru mūsu priekšlikumos par naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumiem jau pastāv prasības virtuālo valūtu izplatītājiem veikt nepieciešamos reģistrus, ko, ko varētu pieprasīt vajadzības gadījumā tiesības sargājošās iestādes. Un arī, ja mēs saskaramies ar riskiem, kas parādās virtuālo valūtu uh, eh, ietveros, tad mēs esam gatavi nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kā tas jau ir bijis. Uh, atsevišķās citās jomās. Paldies! Paldies, Jakobs von Baicekers! Paldies priekšsēdētāji, paldies komisijas vicepriekšsēdētājiem. Man ir divi jautājumi. Viens attiec uz banku struktūrālo reformu. Šeit ir klāt mans eh, cienījamais kolēģis Gunārs Hokmarks, kura viedoklis ir, kā dažādu citu pasākumu dēļ, lai padarītu lielās bankas drošākas, banku struktūrālā reforma nav nepieciešama, tā ir leģitīva perspektīva. Es uzskatu, ka too big to fail problēma nav atrisināta. Un šajā gadījumā ir grūti izprast, kuram tad īsti ir taisnība, un mēs esam bloķēti. Man ir priekšlikums, kāpēc jūs nesasaucat atkal līkanu grupu, lai palīdzētu jums izlemt, vai tik tiešām būtu jāsagatavo cits priekšlikums, iespējams labāks, lai atrisinātu vēl neatrisinātās problēmas, vai arī tik tiešām taisnība ir kolēģim Hopvārkam, kā vajadzības pēc tā vairs nav. Līdz ar to mans jautājums ir, vai jūs esat gatavi atkal sasaukt līkanu grupu, lai gūtu stabilu ieteikumu par to, kā tad rīkoties. Tas būtu izdevīgi mums visiem. Tas bija mums jautājums par banku struktūru reformu. Tālāk par uh, eh, bitkoiniem un uh, tehnoloģijām un virtuālajām valūtām. Turpinot kolēģi Stolojanu sacīto, mēs arī parlamentā paziņojām, e, sagatavojam ziņojumu pār šīm tehnoloģijām un mēs izveidojam tasku. Force darba grupu, lai spētu anticipēt riskus. Es domāju, ka pašreizējais bitcoin tirgus ir akūta burbuļu stāvoklī un šāda darba grupa eh, palīdzētu novērst to, ka tas izveidotos par kaut ko ļoti bīstamu. Un kad mēs izveidosim darba grupu par leģi tehnoloģijām, kas palīdzētu mums strādāt pie šiem jautājumiem un novērst iespējamās problēmas nākotnē. Paldies! Uh, on the first uh, question of uh, bank uh, uh, uh structural reform. Par banku struktūrālo reformu. Pie šī jautājuma komisija strādā jau vairākus gadus, un jau kopš priekšlikums izskanēja 14. gadā. Mans priekštecis Jonatans Hills par to izteicās, un kad es pārņēmu šo amatu pagājušā gada oktobrī, Man bija tikšanās ar parlamentā sarunu grupu uh, par to, vai mēs varētu atbloķēt situāciju, un ir pagājis vēl gads, un nekāda atbloķēšanās šim dosjē nebija iespējama. Diemžēl jāsacina, ka praktiski progress šajā jomā panākts nav. Kā jau es sacīju, mēs daļu šo elementu iekļaujam citās finanšu sektoru regu, regulējošos dosie, un mēs strādājam pie šiem jautājumiem gan MRL, gan TELAK, gan BCR, gan Bāzeles tekstu, gan eh, citos jautājumos. Šajā sakarā man ir jāatsaucas eh, uz jūsu pieminēto jautājumu un vienlaicīgi es to varētu skatīt kopā ar Līkarinu kungu, ar kuru mēs tiksimies, un arī viņš varētu paust savu viedokli šajā sakarā. Par ledžer tehnoloģiju. Pie šī jautājuma mēs strādājam fintech darba grupā un Mums ir arī pilotprojekts, kuru ir uzsācis Eiropas parlaments un Eiropas finanšu caurskatāmības um, ceļš. Un mēs esam iecerējuši projektu, darbu pie projekta pabeigts decembra vidū, lai mēs varētu noskatīties sistēmu softa, kas pēc tam būs pieejams internetā un pēc tam arī tiks publicēta biznesa un tehniskā dokumentācija. un šī brīža rezultāti tiek ziņoti gan parlamentam, gan nacionālajām kompetentajām iestādēm, gan citām iesaistītajām pusēm, un, protams, mēs esam iecerējuši šo darbu turpināt, paredzot pilotu projektu 18. gada budžetā, lai mēs varētu veiksmīgi darbu turpināt. Šeit ir runa par aizraujošu tehnoloģijas attīstību. Un mums vajadzētu izprast, kā to vislabāk izmantot un kā pietiekami sag labi sagatavoties risku novēršanai. Paldies! Nākošais runātājs Ludeks Nīdermājs. Paldies, priekšsēdētāji, un uh, sveic mūsu ietu komisāru. Man vispārīgs tāds jautājums šoreiz. Parasti mēs te skatām ļoti tehniskas lietas. Mēs jau zinām, ka sans slēpjas detaļās, bet es domāju, ka mums būtu jāspēj arī skaidri runāt par to, kādi ir rezultāti. Un te es runāju par uh, vadošajiem elementiem uh, institūciju darba kārtībā. Uh, Tā ir vairāku savienību, darba programma, enerģijas savienības, banku savienības un kapitāla savienības. Nu, kādas ir iespējas, ka mēs varēsim jau nākt klajā ar skaidriem rezultātiem? Ja runa ir par banku savienību, tad ētis ir tas galvenais jautājums. Skatoties uz komisijas paziņojumu, es redzu, ka ir vesels saraksts ar šķēršļiem bet, nu, pastīsimies uz to no otras puses. Ko jūs, prāt, varētu darīt, lai šķēršļus pārvarētu, un kādas izredzes mums ir vēl pirms uh, sasaukuma beigām vienoties un pabeigt banku savienību? Vēl sarežģītāks jautājums ir kapitāla savienība. Mēs zinām, ka ir nepieciešams līdzsvars uh, finansējumam uh, banku un kapitāla jomā, bet šis projekts ir vēl sarežģītāks kā jūs domājat, ko komisija varēs piedāvāt pēc gada, kā tādu taustāmu atbildi un pierādījumu tam, ka vismaz atsevišķus mērķus uh, mēs sasniedzam, ko no mums sagaida un ko esam uh, solījuši pirms trim gadiem? Say, uh, uh, of... Pirmkārt, mēs uh, tiešām ceram, ka varēsim noslēgt darbu pie banku un kapitāla tirgu savienībām. Mēs strādājam šai ziņā. Un, protams, ka ceram arī uz parlamentu atbalstu, lai šos tas ievirzītas priekšu. Un galvenās lietas attiecībā uz Banku Savienību, ko es gribētu izcelt, ir riska samazināšanas pakotne. Pagājušā gada novembrī to prezentējām. Uh, Un eh, pirmās vienošanās jau ir panāktas par eh, kreditoru hierarhiju, eh, par lāčīgu spaužu ierobežojumiem. Nu, un es ceru, ka varēsim panākt progresu arī atlikušajās pakotnes daļās. Tāpat Edis un Single Resolution fondi. Tie ir tie galvenie darāmie darbi, lai pabeigtu Banku Savienību un par kapitālu tirgu savienību. Uh, Jāsaka, ka divas trešdaļas no sākotnējā rīcības plāna jau ir īstenotas. Ir jānoslēdz sākotnējais rīcības plāns, bet ir arī piedāvātas jaunas iniciatīvas paneiropas pensiju produkts. Būtisks dosie, cerams, ka varēsim to vēl šī mandāta laikā pabeigt. Un nesen esam piedāvājuši arī pārskatīt Eiropas uzraugošās iestādes. Nu, un tas skar gan Banku Savienību, gan arī Kapitāla Tirgu Savienību. Nāksim klajā, kā es jau minēju, arī ar finanšu pakalpojumu rīcības plānu, tai skaitā ar mērķi samazināt nodevas ne Eirozonas valstīm. Tāpat arī ietvers saktajām obligācijām Ir vairākas uh, iniciatīvas ar tādu plašāku kontekstu. Nu, tika minēts, uh, piemēram, maksātnespējas ietvars un citi elementi, varbūt tā stingri skatoties, tās nav kapitāla tirgus uh, savienības uh, ietvarā, bet ir ar to saistīts. Uh, Tā kā komisija ir gatava strādāt, lai panāktu iespējami vairāk progresa. Paldies, Pērvanču Pēreša. Paldies, priekšētātāji. Jūs runājāt par komisijas priekšlikumu par Eiropas uzraugošo iestāžu pārskatīšanu. Nu, mēs esam pašā debašu sākumā. Uh, Bet eh, domājot par eh, jautājumiem, kas mūs satrauc, es eh, te nerunāju īsti par padomē notiekošo. Ja runa ir par pārvaldību, nu tad ir jāsaprot, kā sasaucas pastāvošās iestādes un jūsu priekšlikumi attiecībā uz izpildu valdēm. Varbūt jūs varētu mazliet vairāk pastāstīt, kas ir šāda priekšlikuma pamatā. Arī šeit parlamentā mēs esam veikuši sagatavošanās darbus. Mums eh, bija iespēja noturēt eh, viedokļu apmaiņu un tika uzstāts uz to, ka ir jānošķir eh, regulatīvās un uzraudzības funkcijas. Nu, vai tas ir tas iemesls, kāpēc jūs esat nākuši klajā ar šo ierosinājumu? Un ja tā, tad ko jūs teiktu tiem, kuri kritizē pārāk sarežģīto pārvaldību? Uh, Vakar Dragi un arī pirms viņa Daniels Luī eh, arī saskārās ar šo kritiku. Un vai jūsuprāt, ir eh, kaut kādas iespējas, lai nodrošinātu to, ka eh, dažādiem līmeņa pārstāvjiem ir iespējas paust savu viedokli un panākt, ka tas tiek ņemts vērā? Par bitkoinu runājot. Es domāju, ka vajadzētu izmantot pārskatīšanu, lai nodrošinātu labāku uzraudzību, uh, integrētu Eiropas līmeņa uzraudzību ar piemērotiem instrumentiem, kas ļautu nodrošināt to, ka uh, jaunās tehnoloģijas uh, tādā labi veidotā un uzraudzītā ietvarā uh, Uh, darbojas tā, ka mēs varam izvairīties no dažādiem saistītiem riskiem, piemēram, kiberuzbrukumi, terorismu finansējums, uh, naudas atmaskāšana citas starpā. Uh, okay. uh, thank you for those uh, questions. So, for... Paldies par ESA pārskatīšanu un mūsu piedāvātajiem pielāgojumiem pārvaldībā. Viens no galvenajiem pielāgojumiem, ko piedāvājam, tik tiešām ir veidot izpildu valdi Eiropas uzraugošajās iestādēs. Mērķis ir panākt to, ka lēmumu pieņemšana ir efektīvāka. Nu, savā ziņā, lai mums būtu kaut kas starp uh, vadītāju un Nacionālo uzraugu asamblēju jo dažkārt var redzēt, ka Nacionālo uzraugu asambleja Nu, tur ir, nu, ir vērojamas tendences, ka nu, nacionālajie uzrauga vairāk aizstāv savas jurisdikcijas un netik daudz domā par citām lūk, pat ja tas būtu pamatoti. Tāpēc, veidojot uh, izpildu valdi, mēs deleģētu atsevišķus lēmuma pieņemšanas pilnvaras šai izpildu valdei. Horizontāli strateģiskāks jautājums atstājot uh, padomes ziņā konsultatīvās padomas ziņā. Mūsuprāt, tādējādi pārvaldība būtu efektīvāka. Bet, nu, tas ir priekšlikums, kas pavisam nesen ir piedāvāts līdzlikumdevējiem. Mēs, protams, esam gatavi piedalīties diskusijās, lai saprastu, vai ir iespējami vēl turpmāki uzlabojumi šajā piedāvātajā struktūrā. Tālāk. arī citi elementi, ko jūs minējāt. SSM, loma, kāda tā tieši ir un tā tālāk. Lūk, turpinot par bitcoins. Nu, tas varētu iekļauties eh, plašākā mandātā, ko mēs piedāvājām Fintech un ESA. Lūk, tas ir viens no ierosinājumiem. Paplašināt ESA mandātu uz Fintech un arī uz zaļu ilgtspējīgu finansējumu. Tas ir tendences, kam mums ir jāsako, nu, un, protams, ka labāk to ir darīt Eiropas līmenī. Lūk, mēs labprāt dotu uzraugošām iestādēm nepieciešamos instrumentus, lai tās varētu darboties un reaģēt uz jaunākajām tendencēm. Mūsuprāt, Eiropas līmeņa regulējums uh, būtu labāks attiecībā uz fintech, eh, jo tad tā vieglāk būtu nodrošināt konsekvenci pārobežu situācijās. Paldies! Nu, mēs esam li likumdevēji, jā, tā kā viss eh, tas ir svarīgi. Būtiski ir eh, šīs lietas pārunāt ar komisiju, domājot par iespējamiem uzlabojumiem. Protams, ka uzlabojumi vienmēr ir iespējami, ja mēs izvēlamies uh, tos īstenot. Bet, nu, jebkurā gadījumā es saprotu, ka arī komisija, protams, apzinās, ka ir iespējas šīs problēmas risināt. Mēs darām, ko varam, un mums ir lieliski ziņotāji. Nākamais runātājs. Kunārs Hokmārks. Paldies! Es gribu teikt paldies uh, manai komandai un kolēģiem, kas minēja svarīgus jautājumus. Nu, manuprāt, ja jums ir uh, pazudušas atslēgas, tad jums ir jādomā, kur jūs tās atstājāt. Vienmēr ir uh, jādefinē problēma, pirms jūs to risināt. Nu, nav jārisina kaut kādas iedomātas problēmas, bet gan konkrētas. Es uh, gribētu vēl tālāk virzīt šo diskusiju. Vienmēr tiek diskutēts par sistēmiskiem riskiem. Un, ja mēs paskatāmies uz globālo ekonomiku, uz Eiropas ekonomikām, var redzēt, ka viena no problēmām ir ārkārtīgi lielais parāds sloks. ASV tas ir ārkārtīgi pieaudzis krīzes rezultātā. Es, nerun, es runāju gan par privāto, gan arī valsts parādu. Uh, Arī Eiropā ir vērojams pieaugums, mēs esam atrisinājuši parādu krīzes problēmas, aizdodot vairāk naudas. Un šādu pašu tendenci vērojam arī dažādās Āzijas ekonomikās. Nu, tā tāda mācība no finanšu krīzes, kas ir gūta, mēs redzam, cik savstarpēji atkarīga ir banku un uh, finanšu sistēma. Un mēs arī redzam, ka ir milzīgs problēmas ar finanšu stabilitāti vairākās dalībvalstīs, tāpēc, ka trūkst investīciju. Jo mazāka izaugsme, jo vairāk slikto kredītu. Un tas vēl viens sistēmiskais risks. Gribēju vaicāt, varbūt. Protams, varat aprunāties ar Līkenina kungu varat viņam vajadzētu arī par citām alternatīvām, kas ir izskanējušas līķinēna grupā, mani kolēģi dažkārt par to piemirst, bet eh, varbūt, ka nevajadzētu atkāpties pagātnēm, bet eh, skatīties nākotnē vai vismaz nu tagadnē. Varbūt, ka ir jādomā par eh, netik daudz tiesību aktiem, bet par to, kur tad ir šie sistēmiskie riski. Uh, globālajā un Eiropas ekonomikā. Un ko darīt? Es domāju, ka atbild uz to, ko darīt, ir mazliet atšķirīga nekā atbildu šo te veco problēmu, lūk, bankas ir pārāk lielas. Tas labi sasaucas ar politisko retoriku šobrīd, bet pieredze liecina, ka finanšu stabilitātes problēmas nav gluži saistītas ar lielajām bankām. Runa ir drīzāk par in investīciju, par nekustamā īpašuma cenu burbuļiem un par mazākām bankām. Nu, lūk, kā tad veidot tādas uz nākotni orientētas diskusijas? jūsuprāt? Uh, okay, uh, there are a number of. Uh... Te ir vairākas lietas. Ko jūs minējāt? Un kas ir gan makroekonomiska rakstura, gan arī finanšu nozarei būtiskas. Augsts parāda, privātā un valsts parāda līmenis uh, ir kas tāds, ko mēs, protams, atzīstam kā riska faktoru un tāpēc arī mēs koncentrējamies uz uh, parādu līmeņu mazināšanu. Tas ir minēts arī valstīm adresētajās rekomendācijās. Dažas dalībvalstis uh, tiek uzrunātas, ja runa ir par parādu uzkrāšanos uh, privātajā sektorā runa ir par nekustamā īpašuma kredītiem, cita veida kredītiem, ir jāmazina šī te parādu uzkrāšanās. par par bankām un valstīm runājot, to var risināt dažādi. Pirmkārt, jau veidojot zināmus finanšu sistēmas elementus Eiropas līmenī, piemēram, pārkārtošanas fondi. Un tāpat ir jāpievērš uzmanību banku gada pārskatiem par vērtspapīriem ar obligāciju nodrošinājumu, to starp investīciju trūkums. Nu, viena no mūsu galvenajām prioritātēm visticamāk tiks apstiprināta arī rīt, kad pieņemsim mūsu rudens semestra pakotni ikgada izaugsmes pārskatā. Visi šie elementi tiek izvērtēti. Par sistēmisko risku izvērtējumu vai nu, jūsu aicinājums konstatēt, kādi tad tie ir, es domāju, ka ir kopumā diezgan laba izpratne par sistēmiskiem riskiem, ar ko saskaramies. Es piekrītu, to tik tiešām vajadzētu darīt ar skatu nākotnēm, domājot par pašreizējiem riskiem un domājot arī par jauniem riskiem, kas varētu parādīties. Piemēram, fintech piedāvā gan iespējas, gan arī rada riskus. Nu, un eh, tad ir jārunā par ilgtspējīgu finansējumu, piemēram, eh, saistībā ar klimatu pārmaiņām. Tas arī ir eh, avots iespējamiem ilgtermiņa sistēmiskiem riskiem, kas varētu apdraud finanšu stabilitāti. Ir vairāki elementi, uz ko mums ir jāskatās, par ko ir jādomā, un mēs pilnīgi noteikti to arī darīsim, tā sacīt, kā jūs jau teicāt, ar skatu nākotnē. Paldies! Paldies! Es domāju. Tik tiešām daži no jautājumiem, ko es gribēju minēt, jau ir tikuši uzdoti. Tāpēc varbūt netik daudz par es runāšu. Gluži vienkārši varbūt tāds noslēguma jautājums. Tiešām CCPS, trešās valstis, uzraudzība Tas ir uh, svarīgs priekšlikums un to atbalstam. Ir divas lietas, kas, um, vai varbūt trīs, uh, kas būtu pārdomu vērtas. Pirmkārt, kā izvairīties no tā, ka pārvaldība ir pārāk sarežģīta? ir ierastās esmu struktūras, uh, ir izpildu struktūras, tiek domāts arī par šo te jauno veidojumu, ir Eiropas centrālā banka. Nu, kā jūsuprāt varētu uzlabot un vienkāršot visas šīs uzraudzības struktūras? Otrakārt, mēs ļoti rūpīgi esam iepazinušies ar komisijas viedokli par 22. pantu cik noprotam, tad mērķis ir tik tiešām piešķirt Eiropas centrālajai bankai attiecīgās kompetences, bet tajā pašā laikā formulēt to tā, lai izvairītos no pārklāšanās ar a, citu aģentūru un līdzlikumdevēju kompetencēm. No vienas puses mums, protams, ir a, jānodrošina arī ECB monetārā kompetence. Nu, kā jūs jau šo jautājumu skatāt? Un kādas ir iespējamos pārklāšanās jūsuprāt? Un ko jūs domājat par eh, banka statūtu grozījumiem un eh, lietām, ko tādējā tiek mēģināts risināt? Nu, un treškārt, protams, ir jādomā par trešo valstu ekvivalences mehānismiem, ir jāizvarās no tirgus sadrumstalotības, mums ir Nu labi, nolīguma ar ASV un uh, visbeidzot. Gribu apsveikt uh, līdzsvaroto pieeju, ko jūs uh, esat prezentējuši par sliktiem kredītiem. Pretrunā tam, ko kolēģis teica, komisija uh, savās konsultācijās un priekšlikumos ir gana skaidra attiecībā uz to, ko būtu jādara līdz likumdevējiem, ko var risināt ar likumdošanas palīdzību. Ir lielāka skaidrība attiecībā uz aptvērumu un to, ka ir nepieciešama visaptaroša pakotne ar pasākumu kopumu problēmu risināšanai. Lūk, es mudinātu komisiju aktīvi darboties šajos te, kā dragīgi tos sauca, kopīgajos centienos, kas ir nepieciešami, lai ievērojami mazinātu slikto kredītu apjomu un vienlaicīgi darītu to sakārtotā, organizētā veidā, lai izvairītos no nevēlamām sakām. Par pirmo jautājumu. Par CCP trešo valstu uzraudzību. Ir skaidrs, ka CCP kļūst eh, sistēmiski arvien svarīgākas, um, arvien vairāk tirniecības notiek caur CCP, līdz ar to tās ir būtiskas eh, finanšu stabilitātei. Un trešo valstu CCP gadījumos mums ir nepieciešamas atbilstošas uzraudzības sistēmas. Nu, un, ja runa ir par sistēmiski svarīgiem CCP, nu, tad ir nepieciešama, piemēram, reģistrēta pārstāvniecība vienotajā tirgū. Par pārvaldību ir jābūt līdzsvarotai pārvaldības struktūrai, kur ESMA, ECB un Eiropas komisija darbojas uh, savu kompetenciju ietveros. Un, mūsuprāt, tā ir līdzsvarota struktūra, ko piedāvājam. Un tas arī atspoguļo mūsu viedokli par 22. pāntu ECB statūtos, kur mēs piekrītam tam, ka ECB ir tur minētās kompetences. Tas bija arī eh, pamats Eiropas Savienības tiesas nolēmumam, kad tika norādīta iespēja ECB lemt par eh, CCP atrašanās vietas noteikšanas politiku, jo nebija mandāta. Nu, un ar šiem grozījumiem mandāts ir piešķirts. Bet tas ir jādara saskaņoti ar emīru priekšlikumu. Nu, lūk, ļoti svarīgi ir saskaņas starp dažādajiem tiesību aktiem. Startautiskā dimensija, starptautiskās sekas. Tik tiešām mēs dzirdam bažas no mūsu starptautiskajiem partneriem. Viņi ir satraukušies par to, kādas būtu sekas, kāda būtu ietekmes trešajām valstīm. Mēs esam ļoti skaidri apliecinājuši trešajām valstīm, ka uh, Tādējādi nekādu netiek apdraudēti mūsu ekvivalences lēmumi. Un mēs esam gatavi cieši sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, lai izvairītos no tirku sadrumstalotības. Par sliktajiem kredītiem. Tik tiešām strādājam pie slikto kredītu rīcības plāna. Ar to nāksim klajā nākamgad, un Ar nepacietību gaidām iespēju cieši sadarboties ar parlamentu, lai nodrošinātu to, ka šī pieeja ir līdzsvarota un ņem vērā dažādus risku avotus finanšu sistēmās. Paldies! Paldies komisāram, vicepriekšādātājiem Domrovskim par šo ārkārtīgi bagātinošo noderīgo viedokļu apmaiņu. Nu, mums tagad ir daudz darāmā. Protams, ka paļaujamies uz pastāvīgu dialogu ar komisiju šajos ārkārtīgi būtiskajos tiesību aktu priekšlikumos.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

So, good morning, we move to point. Tad pārējām pie astotā punkta - deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu rūpīga pārbauda. Kā jūs zinat, šonadēļ mēs koncentrēsimies uz diviem tematiem, galvenokārt gan vienu no viņiem, bet ir arī pēdējā daļa veltīta citam jautājumam. Kā jūs zinat, RTS, eh, regulatīvie tehniskie standarti, attiecībā uz komunikāciju. Tātad, kas gaida komisijas pieņemšanu, jūs jau zinat vēsturi, mēs to visu neatgādināsim. EBA un diskusija šeit ļoti dzīvīgi ar atšķirīgiem viedokļiem. Un tad komisijas apņemšanās eh, domāt par to. Un tagad mēs saprotam, ka varētu būt eh, drīz arī ga, gala priešlikums, kur tiks mēģināts apvienot dažādas elements, to es vērtētu atzinīgi, bet mums rūpīgi jāieklausās e, komisijas sacītē, lai to visu saprat, saprastu. Un pēdējās desmit minūtes mēs veltīsim attiecībā uz e, IFR, starpbanku komisijas maksas regulu, kur jau komisija pieņēma oktobrī bet tur ir nepieciešama vēl parlamenta padziļināta pārbauda. Es tad izteikšu savus komentārus pēc tam, līdzīgi kā referenti un citi, pēc tam, kad būs uzklausījuši komisiju. Es tad ierosinu, ka mēs vispirms dosim vārdu komisijai, sveicu šeit komisijas pārstāvis, Digifisma komandu Ralfs Jākops un citi, tāpat arī DigiComp, EBA un ECB pārstāvis. Esiet sveicināti, daudz viesu, laiks uzklausīt jūs. Lūdzu, vārds komisijai. Thank you, Chairman, uh, uh Honourable Members. Paldies, priekšsēdētāji, Paldies Ekon komitejai par šo agrīno iespēju apspriest šos svarīgos regulatīvos tehniskos standartus PSD2 ieviešanai. Tā ir sarežģīta likumdošanas daļa, kuru jūs nesat vēl pilnībā redzējuši, bet daudzi no jums ir informēti par strīdu, eh, kas ir ap šiem standartiem. Mēs vēlamies eh, īstenot eh, maksājumu pakalpojumu direktīvas pilnos uh, Eh, pilno potenciālu, tātad eh, maksājumu uzsākšanu, un tam mums ir nepieciešama uzticama un droša savienojuma starp banku un šo pakalpojumu sniedzējiem. Visas puses, kas ir iesaistītas diskusijās par tehniskajiem standartiem, ir viensprātis, ka vajadzētu atsevišķus komunikācijas eh, saskarnes, API, neviens negrib uh, to ņemt no dažādām saskarnēm, kāda ir katrā bankā, katrā valstī, jo maksājumu pakalpojumiem tirgus var attīstīties vislabāk tad, ja mums ir atvērta banku vide ar standartizētu komunikācijas saskarni. Līdz ar to, tā kā visi esam vienisprāts, kur mums jāvirzas, <clears throat> bet mums nav īsti vienas, vienprātības par to, kā nonākt pie tā. Tad atšķirības starp EBA dokumentu projektu un komisijas nostāju. Komisija jau no sākuma vienojas ar EBA par to, ka ir nepieciešams izveidot atsevišķas saskanas, dedicated interfaces, bankas un patērētāja tiesība aizsardzības organizācijas bija iepriecinātas, bet eh, bija puses, kas uzskatīja, ka pārāk daudz eh, tas nāks par labu bankām, dodot viņam lielāku varu. Mēs strādājām pie drošības mehānismu iekļaušanas. EBA centās precizēt prasības šiem atsevišķajām saskarnēm. Komisijā mums bija bažas par to, vai tiešām būs iespējams iepriekš paredzēt visas poten potenciālās problēmas ar šādām saskarnēm. Līdz ar to mēs e, izveidojām obligāto rezerves mehānismu, mandatory fallback mehānismu, kur ir nepieciešams autentificēties trešās puses pakalpojumu sniedzējam, ievērojot ļoti stingrus apstākļus, kad šādu mehānismu var izmantot. Fi fintech uzņēmumiem nav brīvas izvēles starp šo un tiešsaists e, pieeju. Bankas pamatoti sūdzējās par rezerves mehānismu izmantošanu, ja viņiem ir e, perfekti funkcionējošs atsevišķa saskarne. Viņiem iespējams būs jāpielāgo savus tiešsaistes um, saskarnes, lai fintech uzņēmumu to varētu izmantot. Tātad viņiem nav e, papildu savam e, atsevišķai saskarnai jārada arī vēl rezerves mehānisms. Tas ir pamudinājums bankām uzreiz ķerties pie uh, Eh, atsevišķas saskarnes izstrādes, ja viņa eh, bankas pabeidz to izdarīt eh, trīs mēnešus pirms standartā noteiktā termiņa, tad nacionālām kompetentajām iestādēm ir jāpiemēro izņēmums šīm bankām, un bankām tad nav jāizstrādā atsevišķi mehānisms. Uh, rezerves mehānismu. Tas nozīmē, ka bankām ir jākoncentrējas uz atsevišķajām saskarnēm, cieši sadarbojoties ar fintech uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka abu pušu prasības tiek ņemts vērā. Lai sasniegtu šo mērķu, tūkstošiem bankām ir nepieciešama API standarti, lai katra banka nestrādātu pie sava atšķirīgā risinājuma. Mēs redzam e, iedrošinošus signālus no tirgus, ka bankas vēlas sadarboties savstarpēji, un komisija vēlas veicināt šo sadarbību, izstrādājot API standartus, kas pilnībā atbilst PSD 2 un citiem likumdošanas aktiem, it īpaši saistībā ar vispārējo datu aizsardzības regulu, kas stāsies spēkā maijā. Nesagaidiet no tehniskajiem standartiem detalizētu prasību sarakstu, bet gan noteikumu kopumu, kas veido spēcīgu iniciatīvu tirgus spēlētājiem apvienot eh, spēkus, lai strādātu patērētāju un uzņēmumu labā. Paldies! Paldies! Protams, ka viss slēpjas detaļās, bet manuprāt, tas jau ir ievērojams uzlabojums. Likt uzsvaru uz atsevišķu saskarni, jo iepriekšējā pieeja bija tāds neplānotās seks, kuras jūs jau pieminējāt. Nu, protams, mums vēl nav redzams teksts, bet uzklausīsim mūsu referentu Markus Ferberu. Jā, paldies! Man prieks, ka mums tagad ir atkal iespēja runāt par PSD2, jo pēdējās nedēļās varējām interesants lietas arī laikrakstos lasīt, tīpaši Vācijā, tas bija ļoti aktuāls temats, tur viss tika sajaukts kopā, maksājumu pakalpojumu, konta informācijas pakalpojumu un kas tik vēl nē. Es vēlētos atsaukt atmiņām ka Eiropas parlamentam eh, sarunās par PSD2 svarīgi bija panākt, kā tas pieņemts teikt, vienotas spēles noteikums, eh, vienlaicīgi nodrošinot, ka ir patērētāji tiesības aizsargātas. Tas tas lielais virsraksts varētu būt virs PSD2. Tātad katrs, kurš izplata šausminošas ziņas Facebookā un kur tik vēl ne, ka nākotnē Google eh, būs piekļuve konta datiem, nu tādas eh, lietas vienkārši neatbilst patiesībai. Un argumentu kvalitāte, tur jau ir vispār atsevišķs stāsts. Esmu pārsteigts, ka mūsu komiteja Respektīvi, Lībe komiteja ir skatījusi jautājumu par to, vai PSD2 vispār atbilst vispārīgai datu aizsardzības regulai. Un tāpēc arī komisijai jānodrošina, ka tā ir ievērot. Mēs jau pieņemam, ka ja komisija kaut ko ierosina, tad tā tomēr pieturās pie Eiropas Savienības likumdošanas. Bet tas, protams, ir punkts, kur es labprāt saņemtu konkrētu atbildi no komisijas. Otrakārt, mums parlamentam bija svarīgi arī runāt par patērētāju ērtību. Lai nevis banka izlem, vai maksājums tā darbosies vai nē, bet es kā patērētājs, tad, kad es vēlos apmaksāt rēķinu alternatīvu metodi, tad es to arī varu izdarīt un ka tas notiek saprātīgā laikā. Līdz ar to esmu pateicīgs, ka komisija šo ideju ir pieņēmusi, to mēs arī prasījām, kā sarunvedēja komanda no komisijas. Un tagad ir papildinošs jautājums. Jūs teicāt, ka nacionālā kompetentā iestāde beigās būs tā, kas lēms par banku atbrīvošanu no šīs prasības. Vai jūs nodrošināsiet, ka tas 28 dalību valstīs arī būs vienotā kvalitātē? Lai nav tā, ka mazākas dalību valstis vai tās, kas ir īpaši atvērtas, kurās varētu būt vieglāk panākt šo atbrīvojumu, pat ja tur īsti viss varbūt līdz galam nestrādā. Vai ir kāds, kas uzraudzīs to visu kopumā, ka PSD2 prasības arī ir izpildīts? Un pēdējais jautājums, ko mēs kā parlamenta delegācija arī jau paudām pie, eh, par lielajiem klientiem. Vai tur būs eh, izņēmumi no centrālās autentificēšanas prasības? Komisijā, piemēram, kur ne jau katrs darbinieks eh, rezervē savus ceļojumus individuāli, tur ir kāda centralizēta struktūra, kas to dara kuram ir atsevišķas budžeta sadaļas, Vai tiks nodrošināts, ka tas ir iespējams arī turpmāk? Ja tiešām nākotnē katram Eiropas komisijas darbiniekam būs individuāli jāreģistrē savus eh, ceļojumus un savu maksājumu darba vajadzībām tikai tāpēc, ka ir tik stingri maksājuma uh, eh, uh, eh, autentificēšanās. Un tad, piemēram, Eh, Bayern eh, Münchens komanda ir Beļģijā, piemēram, jo ir Čempionu līgas spēles un tā, lai katram spēlētājiem nav ceļojums atsevišķi jārezervē. Līdz ar to eh, klientu stingra autentifikācija ir svarīga, bet, nu, lai tā tomēr tiktu organizēta pragmatiski. Jā, mēs vēlamies aizsardzību, tas mums ir prioritāri Bet, eh, lai lietas varētu arī notikt tīri pragmatiski ikdienas līmenī. Tie, tad, tie būtu tie mani jautājumi, ko es kā referents vēlētos jums uzdot un saņemt atbildi. Paldies! Thank you! Paldies! Mēs uzklausīsim, protams, arī ECB un EBA pārstāvis. Varbūt pabeigsim pirmo kārtu ar kolēģu jautājumiem, un pēc tam iedosim vārdu arī ECB un EBA pārstāvjiem. Ludvigsson kungs. Tack för ordet, eh, herr ordförande. Kommissionen... Jā, paldies komisijai ir jānodrošina ka trešās, eh, trešām pusēm ir piekļuve kontiem, eh, izmantojot eh, tiešsaistes saskarni. Apsvērumos ir sacīts, ka tehniskajiem standartiem ir jābūt tehniski neitrāliem, jāveicina konkurenci un jānodrošina uh, taisnīga konkurence maksājumu pakalpojumu tirgū. Tehniskajiem modeļiem ir labi jādarbojas un tas nozīmē, ka pakalpojumus, kurus 15 gadus neizmanto, tie tiek pakāpeniski izbeigti un šiem trešo pušu uh, pārstāvjiem ir jāpiedāvā rezerves mehānismi, un bankas nesaņēms arī atbrīvojums no šīs prasības. Runa ir arī par piekļuvi banku kontiem, kas ir jānodrošina. Un Eiropas bankām, lielajām bankām, nedrīkst būt iespējas izslēgt konkurējošus fintech uzņēmumus. Tas būtu pretrunā maksājuma pakalpojumu direktīvas garam un arī eh, pret godīgas konkurences principu komisijas priekšlikums ļaus mums e, pievērsties šim jautājumam vēlreiz. Paldies! Uh, first, we'll see the other, then we move to the... Jā, vispirms iziesim cauri sarakstam un pēc tam brīvā mikrofona procedūra. Labi, Es vēl izteikšos Heiza kungs. Heiza kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es atzinīgi vērtēju kolēģi sacīto par šo jautājumu. Es saprotu, ka komisija tuvu e, pie e, beigām jau saistībā ar RTS, un mēs to gaidām jau kādu laiku. Man nostāja tāda, ka es uzskatu, ka atsevišķa saskārnē ir labākais veids, kā nodrošināt, ka banks izstrādā API, un tam jābalstās uz Eiropas Savienības līmeņa standartu. Bet, ja rezerves opcija tiek iekļauta RTS, tad pastāv arī nopietni riski, ka tirgus būs fragmentēts. Mēs eh, to apzināmies un prasīt no bankām vienlaicīgi īstenot rezerves opciju, kamēr viņi jau izveido arī atsevišķu saskarni, varētu būt iemesls bankām nepieturēties pie vienotiem standartiem. Tas jau ir viens no argumentiem, kāpēc mums ir vajadzīga banku savienība. Mums ir nepieciešams standartizēt banku praksi, cik vien tas ir iespējams. Un man liekas, ka labi funkcionējoša atsevišķa saskārnē būs drošākais un efektīvākais veids, kā nodrošināt datu drošību. Pašreizējā metode screen scraping nenodrošina tikpat lielu drošību. Tā atļauj trešām pusēm piekļūt datiem, kas nav nepieciešami konkrētā pakalpojuma sniegšanai. Ja mēs izstrādājam atsevišķu saskarni ar ad hoc rezerves pasākumiem, tad tas īstenībā ir pretrunā tam, ko mēs cenšamies panākt. Mums vajadzētu ļoti nopietni uztvert to, ko EBA sacīja par šiem RTS standartiem pienākums ieviest rezerves mehānismu iet tālāk par mandātu, kas EBA ir piešķirts saistītā, saistībā ar 87. pāntu PSD 2 direktīvā. Protams, eh, tas jautājums jārisina gan komisijai, gan EBA. Pērvanš eh, Beres. Um, Paldies, manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, ka mums ir šī uh, uzraudzības pusstunda starp abiem darba kārtības punktiem, jo mēs jau labu laiku esam mobilizējušies šī jautājuma sakarā, un mums ir bijušas skaislīgas diskusijas, un tas dot mums iespēju nonākt pie taisnīgi risinājumi, kas atbalstītu gan konkurenci, gan drošību. EIPA tehnoloģijā jautājums šķiet atrisināts mūsu nozīmīgākā problēma ir drošība par fallback opciju runājot. Tā ir ar risku, kā šī brīža situācija varētu turpināties ilgi, un tā nav visla, tas nav vislabākais risinājums. Tālāk runājot par fintech. Problēmām mums eh, būtu, ne, mēs nerīkotos atbildīgi, ja pieņemtu eh, noteikumus ārpus eh, nodrošināt juridiski ietvara tālāk. Tad, kad RTFs e būs spēkā, būs jāpārliecinās, ka kompetentajām lēmējiestādēm ir iespējas pārbaudīt šīs likumdošanas darbību un īstenošanu, jo tā balstās uz uzticības līgumiem, vai šeit būtu runa par bankām vai fintech, un, manuprāt, šos jautājumus ir jāuzdod komisijai, lai dzirdētu, kā tā ir iecerējusi kontrolēt un uzraudzīt eh, sevis piedāvātā trauslā līdzsvara ievērošanu. Paldies! Vēl ir pāris papildus jautājumu, un pēc tam mēs uzklausīsim arī EBA un ECB. Ja es pareizi saprotu, izšķirīgais elements ir šīs izņēmums, jo Es daudz esmu dzirdējis par interfeisu mehānismiem, dzirdē, gribētu dzirdēt eh, komisijas viedokli par to, kā uh, tiks izpildītas identificēšanas eh, prasības, kas ir norādīts 66. 67. paragrāfos par to, ka pusei ir piekļuve nepieciešama, ja informācija, lai nodrošinātu uh, attiecīgo uh, pakalpojumu tālāk eh, pēdiņās esošo eh, sadaļu es nelasīšu, bet tomēr šis, eh, šī fallback opcija pastāv un kādā veidā tekstā risks tiek mazināts vai novērsts. Taču galvenais jautājums ir par izņēmumu Es saprotu, ka tāds ir jāpiešķir, jā, zināmi nosacījumi tiek izpildīti. Es gribētu uh, noskaidrot, kā šie nosacījumi ir, eh, ir eh, piet, nepieciešami un pietiekami, un kā no otras puses komisija nodrošinās šo nosacījumu izpildi un novērsīs nevajadzīgu dubultošanos otrkārt. Par eh, izņēmumu atcelšanu, vai šis ir eksante mehānisms, vai mēs atgriežamies pie kaut kā ļoti līdzīga, un vai mēs rīkojamies eh, pietiekami ar mehānismu, kas radītu rezultātu, kuru mēs vēlētos, lai varētu saskaņot atvērtību, konkurenci, drošību un šim nolūkam veltīt interfeisu. Tas būtu tas, ko mēs vēlētos sasniegt. Vai lai mēs uh, vienkārši skatītu dažādas iespējas. Vispirms vārds EBA un pēc tam ECB. Paldies pār piezīmēm. Sākšu ar šo fallback mehānismu. Man palika iespējas, ka daudzi runātāji uzskatīto par vieglu izvēli fintechiem pār Eh, slēgties uz fallback mehānismu, ja tāds ir. Mēs atbalstām EBA priekšlikumu, lai obligāti tiktu izmantots interfejs, ja tāds pastāv. Bet, protams, tam ir jābūt pietiekami labam, un mēs ceram, ka tas būs tik labs un, tik labs un tirgo pārbaudīts ka prasība pēc fallback mehānisma varētu tikt atcelta un notiek komunikācija tikai caur uh, eh, API, kas ir mūsu preferences mehānisms. Taču eh, tika pieņemts lēmums neaizliegt eh, screen scrapingu. Uh, current uh, uh, state of uh, uh, legislation? Mēs norādījām, ka bankā ir tiesības uh, noteikt fintekiem zināms interfejs, jo ja tādi tiek nodrošināta, tas kļūst par obligātiem. Mēs esam pavirzījuši tālāk PSD divi. Uh, robežas, lai mēs varētu pātrināt pārejas procesu standartizētu Eiropas mēroga interfeisu. Kā tālāk? Tas viss tiks ieviests praksē. Kā mēs konsekventā veidā uh, piemērosim šo izņēmumu. Mēs eh, uzskatām, ka pirms kompetentā nacionālā lēmīstāde piešķīrs autorizāciju, EBA pārliecinās par šādu atbilstību, tāpat arī ir kontrola no tirgus dalībnieku puses, ja attiecīgais interfejs ir devis tiesības e, izņēmumam, bet tas nedarbojas trešās puses iedzējiem, tad ir tiesības sūdzēties un visbeidzot alternatīva komisija būs iespēja pārliecināties par to, ka nacionālās lēmē iestādes izpilda visus standarts un prasības, uh, Tas nozīmē, ka izņēmums var tikt piešķirts tikai tad, ja tirgus dalībnieki ir apmierināti. Mēs vēlētos, lai tirgus dalībnieki sanāktu kopā un strādātu pie eh, API standartiem, kuri būtu darboties spējīgi abām pusēm. Tālāk datu aizsardzības jautājums, kas arī tika plaši diskutēts, mēs esam daudz pie tā strādājuši un e, galvenokārt sarunās ar dalību valstīm par to, kādas būtu GDPR ietekme uz esošajiem procesiem, lai varētu darboties PSD2. Šajā gadījumā mēs esam skatījuši risinājumus, tā skaitā ar juridisko dienestu, un ir iespēja e, dot iespēju dautu, datu apritei starp bankām un trešo, trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, un tas notika caurskatām. Ik viens, kurš negribētu izmantot kādu papildu pakalpojumu, eh, nesaskārsies ar šādu datu apriti. Un ir liels progress saslīdzinājumā ar esošo stāvokli. I pastāv uh, nopietnākas prasības, ievērot stingrās prasības līdz pat licences zaudīšanai, un tas attiec arī uz iegūstamo un uzglabājamo datu apjomu. Jo tos nedrīkstēs tik viegli uzglabāt un paturēt uz visiem laikiem. Un visbeidzot, E, korporatīvo maksājumu jautājums. Šeit ir runa par iepriekš e, skatīto diskus, e, iniciatīvu par korporatīviem maksājumiem. Un vēl palaidu garām kontrolēt piekļuvi informācijas identifikācija par TTP. E, šeit ir runa par otrā līmeņa likumdošanu, un varbūt TBA kolēģis varēs teikt dažus vārdus šajā sakarā. Un, protams, arī identifikācijas prasības šeit tiek iekļautas. Good morning. Um, Thank you very much uh, for giving us the time. Paldies par iespēju izteikties. EBA ar prieku sniedz savu viedokli, lai gan šobrīd e, vairāk e, uzmanības būtu jāpievērš komisijai, nevis EBA. EBA darbojas divus gadus un, e, manuprāt, kā Visi ir gandarīti par to, ka darbs tuvojas eh, noslēgumam, un Eiropas Savienības dalība valstis jau apstrādā aplikācijas no TP, kas vēlētos eh, sniegt pakalpojumus. Manuprāt, komisijas pieņemtais teksts būs vēl viens noiets posms, mēs gan esam pilnībā tekstu redzējuši, šobrīd ir grūti izvērtēt komisijas piedāvātos labojums tekstam, jo e, visas problēmas varētu būt e, detaļās e, šim, kas ir paredzētas, bet uzklausot eh, jautājumus un ievad paziņojumu pirms 20 minūtēm, es pareizi saprotu, būs izņēmums fallback opcijai, un tas būtu solis pareizajā virzienā, jo, kā jūs apzināties, CBA e ir ar lielām iebildēm pret šo fallback opciju. Mūsuprāt, tas radītu nepareizus pamudinājumus un Izņēmums no šādas opcijas šķiet solis pareizā virzienā, tomēr mums ir jāredz viss teksts. Es saprotu, ka nacionālās lēmēji iestādes varēs lemt, vai e, šāds izņēmums ir vai nav jāpiešķir, un tas varētu radīt, manuprāt, divas problēmas uz šo brīdi. Pirmā no tām, kā atbilstības uh, pienākums eh, tiek novirzīts no institūcijām uz nacionālajām kompetentajām lēmēju iestādēm, kas, manuprāt, nebūtu pareizā pieeja, jo tādā gadījumā tā visa atbildības nasta gulsies uz nacionālajiem lēmējiestādēm eh, par to, lai tiktu nodrošināta tirgus darbība. Man nav skaidrs, kā tas visās detaļās strādās, bet tā varētu būt viena problēma, par ko mēs runāsim. Otrkārt, tā varētu būt EBA loma šajā procesā. Ja es pareizi sapratu komisijas sacīto, ka nacionālajām lēmē iestādēm ir jākonsultējas ar EBA attiecībā uz izņēmumu e, piešķiršanu. Manuprāt, vajadzētu panākt konsekvenci Eiropas Savienībā par to, kā šī izņēmumi tiek piešķirti un EBA loma sākotnēji ir saprotama, bet ko īsti šīs konsultācijas nozīmē, pagaidām vēl nav skaidrs, vai mums ir kādas pilnvaras ieviest kaut ko vai noteikt, ja nacionālā lēmē iestāde nerīkojas um, tādā vai citā veidā. Tāpat es uzskatu, kā izņēmums izvērtēt to, vai izņēmums ir vai nav jāpiešķir. Mums ir jāvienojas par to, kas tiek izvērtēts gan no nacionālās uh, lēmējiestādes, gan no EBA puses, vai tie ir drošības aspekti, tad mēs varētu vienoties par eh, to, ko dara EBA un nacionālā lēmējiestāde, bet tas būtu administratīvi. Uh, E, darbietilpīgs prats, kas prasītu resursus un e, būtu jāizvērtē ļoti daudz e, API, API bet tālāk jautājums, kas tiktu izvērtēts, vai tikai drošības jautājumi, vai arī TTP atsaspekti, kas attiec nevis uz drošību, bet uz to, kā interfeisi nav droši, nav pieejami uh, Eh, ilgākā laikā un kāda ir IT pieejamība, ko izvērtē Nacionālā lēmē iestāde. Šeit vairs attiektos uh, problēma nevis uz personālu, bet uz prasmēm. Eh, tā būtu manas uh, sākotnējās domas. Šajā sakarā EBA būs pieejama gan bankām, gan TTP, lai varētu palīdzēt veidot šos APE, un mēs gaidām rakstveidā komisijas ieteikumus, ko mēs varētu pārņemt, un arī būtu nozīmīgi, ja varētu redzēt ieteikumus un izmaiņas no komisijas puses, kas attiecas uz izņēmumiem, uz eh, regulatīvās atbildības pārcelšanu. Tie būtu svarīgi jautājumi. Un paldies Eiropas centrālā banka tagad. Thank you very much. Paldies. Priekšsēdētāji. Man četri īsi komentāri. Pirmkārt, Mēs, protams, ievērojam uh, likuma uh, došanas procedūru un gaidām tās iznākumu. Otrakārt, gribu paust atzinību Eiropas komisijas grozījumiem. Mūsuprāt, tas uh, kalpo savam nolūkam veicināt inovācijas un konkurenci. Treškārt, mēs atzinīgi vērtējam komisijas grozījumus arī tāpēc, ka mūsuprāt tas nodrošina nepieciešamos stimulus tirgus spēlētājiem, jo īpaši jau bankām un fintech ehm, praksē vienoties par to, kādiem vajadzētu būt praktiskajiem nosacījumiem, kas ir nepieciešami, lai attīstītu integrētu maksājuma iniciācijas pakalpojumu tirgu un lai noteiktu praktiskos nosacījumus, kas API padara par labu API. Jautājums par to, cik pārliecināti mēs varam būt par to, ka piedāvātais mehānisms būs iedarbīgs. virzot tirgu uz standartizētu saskarņu attīstīšanu, tas ir tiešām ir labs jautājums. Juridiskais ietvers ir ārkārtīgi būtisks, bet tas viss, jebkurā ja gadījumā, būs balstīts uz eh, tirgus un dažādo spēlētāju spēju vienoties par to, kādi ir praktiskie nosacījumi tam, lai būtu labs API un eh, lai tādējādi varētu gūt labumu arī no izņēmumu mehānismu. Eiropas centrālā banka attiecībā uz RPBI kurā piedalās visi tirgus spēlētāji, tostarp arī komisija. Šī struktūra ir nu jau gadu strādājusi, lai varētu definēt šos kritērijus. Ir ticis panākt arī labs progress, bet vēl neesam ceļa galu sasnieguši. Turpināsim kopā ar komisiju atbalstīt tirgus spēlētāju darbu, meklējot uh, vienprātība attiecībā uz praktiskajiem nosacījumiem. Paldies! Es esmu saņēmis arī Foksa kunga jautājumu. Viņš pats nav klāt, bet mēs varam izņēmuma kārtā lūk nolasīt viņa jautājumu, un varbūt, ka arī Markus gribēs vēl ko teikt. Nu, lūk. The Fox would Protams, ka Foksa kungs labprāt saņemtu komisijas galīgā teksta kopiju, es arī, bet, nu, lūk, jautājumi. Kāpēc komisija ir izmantojusi tās augto rezervas opciju plus, fallback option plus, nav jēgas abas sistēmas līdzsakus darbināt. Standartizēti API būtu efektīvāka metoda, lai nodrošinātu sadarbības ar bankām un trešajām pusēm. Komisija varbūt varētu skaidrot, kāpēc vajadzētu būt slieksnim 150 eiro un 5 darījumi, pirms tiktu identificēti bezkontaktu maksājumi. Mēs iepriekš esam par šo jautājumu runājuši, tas no teksta ir svītrots, varbūt to var likt atpakaļ. Vai komisija varētu paskaidrot, kā nacionālās kompetentās iestādes izvērties, vai banka atbilst eh, nepieciešamajiem standartiem, lai neizmantotu fallback? Uh, Un nu, kā tiks nodrošināts tas, ka bankas atbilst prasībām? Lūk, tādi Foksa kunga jautājumi, tagad Markusam vārds. Jā, vielen dank, zunächst mal Dankeschön für die Beantwortung. Paldies, paldies par to, ka atbildējat arī uz jautājumu, kurus es uzdevu. Pagājušais tas tā nenotika. Tā kā jau ir uzlabojums. Varu konstatēt, kāds jums redzot starp EBA, ECB un komisiju ir lielas pretrunas. Nu, mēs to nevaram atrisināt. Mēs varam izlēmt tikai tad, kad ir pieejams pats ar teksts. Es nezinu, varbūt jūs varat kaut ko pateikt par laika grafiku. Es domāju, ka jūs jau no mūsu izteikumiem sapratāt, ka, nu, vismaz man radās iespējas, ka jūs esat nākuši mums pretī. Eba, atcīm redzot, tagad gan nav apmierināta. Nu, kā izskatās laika grafiks? No otras puses, tirgus arī grib zināt, kas viņus sagaida. Un visi tie, kas sūdzas par screen scraping un visām šīm lietām, tās lietas ir šobrīd iespējamas. Bet eh, PSD2 pēc tā stāšanās spēkā tas būs daudz mazāk iespējams. Tie, kas vilks to visu garumā, garantēs par to, ka būs zemāka patērētā aizsardzība, zemāka datu aizsardzība. To es vēlos arī skaidri pateikt. Es nevēlos veidot īpaši spiedienu saistībā ar laiku, bet vēlos atgādināt, ka PSD2 pieņēma, lai slēgtu caurumu likumdošanā. Vakar laikam komisija vai ECB, kas izdeva paziņojumu, ka ir sākušies tūlītēji maksājumi, instant payment. Dažās sekundēs pārskaitījums notiek. Nav pat diena nepieciešama, bet sekundes. Man jāsāk jautāt jau, Vai e, mēs šobrīd neturpinām diskusiju, kas ir pilnīgā pagātnē jau, kamēr šobrīd jau stājas spēkā pilnīgi jaunas Eh, metodes, kur pat starpnieki nav, nepiec nav nepieciešami. Man, kā konta īpašniekam, ir iespēja sekundēs pārskaitīt eh, naudu, man ne, nav vajadzīga ne kredītkarte, ne maksājuma dienas, nekas vairāk. Tā kā vai tik šī nav tāda diskusija par pagātnes lietām, kamēr nākotnē ir jau klāt. Nu, to es arī vēlējos pa, pas, pateikt. Digitālajā pasaulē attīstība notiek daudz straujāk nekā mūsu procedūras, eh, kas ļauj mums beidzot nonākt pie tehniskiem standartiem. So, uh, uh Komisijai iespēja teikt galavārdus. Nesmu saņēmis skaidru pilnīgu atbildi uz manu jautājumu par to, kā izņēmums de facto nav piemērojams kā galvenā opcija. Un kādi ir nosacījumi, lai atsauktu sankcijas un kā varam no, izvairīties no tā, lai mm, tā rezultātā dažādi tirgus dalībnieki neizmantotu veto attiecībā viens uz otru un tas viss nebūtu pārāk sarežģīti. Ziņotājs teica, tas ir būtiski. Es sākšu ar laika grafiku. Ceram, ka 27. novembrī varēsim pieņemt, nu, tad arī publisko dokumentu. Tas būs pieejams visās valodās, un varat jau sākt eh, darbu pie tā bez kavēšanās. Uh, Jums būs trīs mēneši laika, ja vajadzēs mazāk, par to būsim priecīgi, bet no otras puses saprotam, ka vēlaties visu rūpīgi izpētīt. Par izņēmumiem runājot no fallbacka prasībām. Pamatprincips ir tāds, ka ja kaut kas ir iespējams TTP, izmantojot uh, tiešsaistes uh, banku saskārni, tad uh, tam vajadzētu būt iespējamam arī šajā īpašajā saskarnē. Tām vajadzētu vienai otru spēt aizstāt. Ja bankas nodrošina tādas saskarnes, kas ļauj TTP darboties, Tad ir iespēja izmantot tiešsaistes banku starp saskarnes, bet, ja situācija pasakļinātos, tad nacionālās kompetentās iestādes būtu situācijā, kad izņēmums jāatsauc un bankām būtu divas nedēļas laika. Un tām būtu jāatgriežas vai nu pie labi darbojošamies API vai jāveido rezerves mehānismus. kāpēc mēs esam turpinājuši Fallback Plus, tas bija Foksa kunga jautājums. Doma ir tāda, ka rezerves mehānisms nepastāv, jo banka ir izmantojis izņēmumu, savukārt dedicated interface nedarbojas līdz brīdim, kad kaut kāda funkcionējoša saskarne tiek atjaunota. Nu, te ir vajadzīgs risinājums saskaņā ar 155 pantu no PSD2. Uh, Ir jābūt iespējai TTP izmantot tiešsaistes banku saskarni, identificēt sevi un informēt regulējošās iestādes un attiecīgo banku par šo te izņēmumu kārtas procedūru. Lūk, tam visam ir izņēmuma raksturs, un tas viss pilnībā ir banku rokās nodrošināt, lai šādas lietas nenotiktu. Mēs negribam screen scraping, gribam paļauties uz banku sadarbību veidojot tādas saskarnes, kas šādas situācijas nepieļautu. Paldies! Vēl desmit minūtes mums ir jāvelta otrajam punktam. RTS un Interchange. Starpbanku komisijas maksu regula. Nezinu, sāksim ar parlamentu jo tas ir mūsu teksts. Jūs gribat, lai viņi sāk? Nu, labi, komisija. Paldies, priekšēdētāji. Godātie deputāti, izteikšos pavisam īsi. Gribu tikai uzsvērt, ka ir bijusi pirmā padzināts izpētes sanāksme ar jums jau 20. jūnijā, un komisijas 4. oktobrī pieņemtais teksts sekoja tam, ko mēs jau bijām pārunājuši to laiku diskusijās. Uh, Galvenais jautājums ir um, ieviest regulatīvos tehniskos standartus, kas uh, īstenotu starp banku, starp banku komisijas maksu regulu. Un uh, visām šīm uh, vienībām ir jābūt neatkarīgam. Šeit galvenā doma ir vairot konkurenci šajā karšu maksājumu sistēmas daļā, kas ir bijusi uh, tāda, kas rada vislielākās izmaksas praksē. Mērķi e, ir jāsasniedz e, novēršot e, vertikāli integrētas karšu sistēmas, kas priekšroku dotu paši saviem procesiem. Nu, lūk, un tāpēc arī starpbanku maksājumu regulas mērķis ir nošķirt šīs divas uh, lietas. Banku un uh, mazumtirgotāju labada, lai viņi varētu uh, paši izvēlēties savus darījumus apstrādājošās iestādes. Lielākā daļa uzņēmējdarbības nozares jau ir kaut kādu nošķīrumu īstenojuši. Regulatīvie tehniskie standarti palīdzēs nodrošināt to, ka pieeja ir harmonizēta visā nozarē. Un tiek ieviesta arī kompetento nacionālo iestāžu uzraudzība. Lūk, labprāt atbildēsim uz jautājumiem, ja jums tādi būtu, un labprāt saņemtu jūsu piekrišanu. Ja parlaments un padomi vienosies, tad cerams, ka janvārī mēs varēsim šo lietu jau praksē īstenot. Rapporteur. Ziņotājiem vārds. Jā, paldies. Arī es centīšos pavisam īsi reaģēt. Mums bija intensīva diskusija. Uh, par eh, nepieciešamību nošķirt, eh, tā kā komisija to ierosinājusi, neatkarība darbiniekiem un arī, lai varētu darbinieki pie, eh, atsevišķi piedalīties izpētes programmās. Jautājums, vai mēs varam tik stingri Ehm, regulēt eh, jautājumus, kas saistās ar konkurenci, un ka to dara DigiFisma, nevis DigiComp. Un, ja ir eh, mums zināms divas lielās sistēmas, un vai mēs tādējādi neizstumjam visu tirgu ārpus Eiropas Savienības, un tāpēc eh, aicinājām komisiju veikt ietekmes novērtējumu. Paldies! Um, ehm, Are colleagues? Uh... Citi kolēģi, vai būtu kas sakāms? Lūdzu, Luticons. Jā, paldies. Varu piekrist komisijas sacītajam par nepieciešamību nodalīt šos maksājumus karšu sistēmai un maksājumu apstrādēji. Šī regula ietver prasības maksājumu apstrādēji. Tam ir jābūt neatkarīgiem. Līdz ar to man ir arī prieks, ka komisija ir tieši to arī izdarījusi. Tas arī atbilst mūsu vēlmēm, jo mūsu mērķis ir lielāka konkurence. Tas ir svarīgi nākotnē. Q. Paldies! Vai ir citi runātāji? No, no, no. It's, it's adopted. So if I don't see other colleagues. Radies neliels sajukums. Vai kāds vēlas izteikties par IFR deleģētajiem aktiem? Nekā daudz sakāma droši vien nebūs, ja vien nav iemesls kādiem iebildumiem. Lūk, ja komisijai ir kas sakāms vēl, nu, jebkurā gadījumā bija arī jautājums, tā kā vajadzētu kaut ko teikt. Paldies priekšsētātāji, tik tiešām, eh, lai atbildētu uz eh, Fervera jautājumu. Viņš norādīja, ka konkurences noteikumus tāda stingra noteikta interpretācija būtu īstajā vietā šeit un kā tas ietekmēs karšu schēmas. Uh, Ja mēs skatāmies uz karšu schēmām, kā tās ir attīstījušās jau ietekmes izvērtējumu laikā, tika skatīts par to, kāda ir tirgus situācija, un Eiropas uzņēmēji jau bija īstenojuši pašregulācijas uh, iniciatīvas sepa maksājuma kontekstā, tas notiek jau kopš 2009. gadā un ir īstenots zināms nošķīrums. Mēs sagaidām, ka lielākā ietekme skārtu tik tiešām lielās starptautiskās schēmas, kam vēl nav līdzīgi īstenota neatkarība, un kompetentās regulatīvās iestādes jau ir sazinājušās ar šīm karšu schēmām. Uh, nesam dzirdējuši, ka būtu kādas problēmas no viņu puses. Pilnīgi noteikti tas eh, dzīvi nesarežģīs Eiropas schēmām, jo tās jau pašas ir rīkojušās pagājušajos gados, lai īstenotu kaut kādu nošķīrumu. Thank you very much. Paldies, varam noslēgt mūsu izpētes sadaļu. Protams, ļoti rūpīgi iepazīsimies ar uh, PST2 tekstu. Es tā saprotu, ka tas tiks prezentēts 27. Un ceru, ka viss būs gan skaidrs. Un varēsim arī risināt visas tās bažas, kas ir izskanējušas. Nu, lūk, un uh, tas jebkurā gadījumā būtu būtisks solis uz priekšu būsim beidzot risinājuši pamatotas uh, bažas. Lūk, no sākuma, protams, iepazīsimies ar tekstu un sakām paldies ECB komisijai un EBA par klātbūtni. Nu, un tagad varam ķerties pie balsošanas, bet man ir nepieciešams balsošanas saraksts. Okay. I need all the voting lists. All. Oh. Can I, can you give me all the voting lists? Sorry, nobody is giving voting list to the chair. This is a bit problem. Priekšādātājiem nav balsošanas saraksta. Tā ir problēma. Nu, tad atsāksim, kad būšu ticis pie balsošanas saraksta.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 Okay, so... Ķeramies pie IFRS 9 komitejas teksta. Apsveicam eh, ziņotāju ar eh, veiksmīgu raitu darbu. Mums ir eh, nepieciešams personāla balsojums. Sākam balsot! Vote is. Beidzam balsot. 38 pār, 12 pret, 0 atturas, teksts ir pieņemts. Un tagad uh, varam ķerties pie nākamā balsojuma par otru fast track dosie. Hierarhija nenodrošinātu parādu instrumentu situācija. Un šeit arī jāapsveic ar to, ka sarunas ir novest, noveikts ātri, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 44 pār, 8 pret, neviens neaturas, teksts ir pieņemts, apsveicam ziņotāju. Tagad pārējiem pie Honas Fernandes eh, ziņojuma projekta par ECB gada pārskatu 2016. gadam. Pervanča Lūdzu. Par šo eh, punktu paužu nožēlu, ka grupas, kas strādāja pie kompromisa izveidas līdz pat pēdējiem brīdim beigās, lūdz atsevišķu balsojumu E, daudziem grozījumiem, kas iekļaut kompromisiem, jo vispirms tiks sagatavoti e, kompromisi un pēc tam e, sagatavoti grozījumi. Tāpēc mana grupa atturēsies pie grozījumiem, pa kuriem atsevišķs balsojums tika pieprasīts pēdējā brīdī, kas, manuprāt, atbilst kompromisa garam. Thank you. Paldies, pieņemam zināšanai. A kompromiss. Kurš par? Neatvainojos. Jā, mums ir motisks grozījums no EKR. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad A kompromiss bez mutiskā grozījuma par. Pret. Atturas. Pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts grozījums numur 88 par pret atturas noraidīts, 95. par pret atturas noraidīts, 98. par pret atturas noraidīts, 97. par pret Pārbaidīsim 97. sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 98. par, pret, atturas, noraidīts, 100. par, pret, pārbaudīsim. Šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 101. pār. 101. pār. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Redzu dažādus balsojumus, varbūt no citām grupām. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 215 pār pret atturas noraidīts, kompromiss C pār pret atturas pieņemts, kompromiss D pār pret atturas pieņemts, 119 pār pret atturas noraidīts, kompromiss E pār pret atturas pieņemts, kompromiss F pār pret pret atturas pieņemts. Kompromiss G par pret atturas pieņemts. Grozījums 156 par pret atturas noraidīts. Grozījums 163 par pret pret atturas noraidīts. Kompromiss H par pret atturas pieņemts grozījums 561 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss I par pret atturas pieņemts. Kompromiss J par pret atturas pieņemts. Grozījums 193 par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Uh, Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss kā par, pret, atturas. Pieņemts. Grozījums 200 par, pret, atturas. Noraidīts Es atvainojos. Man vajag, lai viens no maniem asistentiem atnāk pie manis. Kompromiss M par pret atturas. Pieņemts kompromiss N par pret atturas. Pieņemts kompromiss O par pret atturas. Pieņemts kompromiss P par pret atturas pieņemts, kompromiss Q par pret atturas pieņemts. Eh, kompromiss Kompromiss R par pret atturas pieņemts, kompromiss S par pret atturas pieņemts, grozījums 307 par pret. Pārbaudīsim 307. Sākam balsot. Baudīs. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss T par pret atturas. Pieņemts kompromiss U par pret atturas. Norai pieņemts kompromiss V ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Es tikai gribēju paskaidrot mutisko grozījumu. Nu, varēsiet pēc tam paskaidrot. Pieņemam visu jau. Varat uzrakstīt vēstuli kolēģiem. Tālāk. 362 par, pret, atturas noraidīts. 364 par pret atturas noraidīts, 368 par pret atturas noraidīts, 370 par pret atturas noraidīts, 372 par pret atturas pārbaudīsim 372. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzot balsot. Noraidīts. 3, 7, 4 pār, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss AA par, pret, atturas, mm, pieņemts. 3, 9, 7, noraidīts. Kompromiss AB par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss AC par, pret, atturas, pieņemts 399 par pret. Pārbaudīsim. 399. Vote is closed. Beidzam balsot. Nešķirts 23, 23, savu so, seši atturas noraidīts. AD kompromiss par, pret, atturas pieņemts 407 par, pret atturas noraidīts 408 par pret. Man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pār 27 pret noraidīts. AE kompromiss pār pret uh, pieņemts. AF par pret atturas pieņemts. 433 par pret atturas noraidīts. 434 par pret atturas noraidīts 435 pār pret atturas, noraidīts kompromiss AG pār pret atturas, pieņemts kompromiss AH pār pret atturas, pieņemts, kompromiss AI par pret atturas noraidīts, grozījums 457 par pret atturas pieņemts, kompromiss AJ par pret atturas pieņemts, kompromiss AK par pret atturas pieņemts, kompromiss AL par pret atturas pieņemts, grozījums 506 par pret atturas Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 507 par, pret, atturas, noraidīts. AM kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 522 par, pret, atturas, noraidīts. 559 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss AN par pret atturas pieņemts. Grozījums 532 par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot. 532. Beidzam balsot. Noraidīts. 535 pār pret atturas Noraidīts. Kompromiss AO par pret atturas pieņemts grozījums. Pieci, seši, trīs. Par pret atturas pieņemts. Pamatojumi varam blokos no 1 līdz 4 sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Grozījums 1 un 2, 3 un 4, faktiski tie ir tādi paši par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais teksts atkrīt piektais par pret pret atturas noraidīts. Grozījums numur 6 par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pie, noraidīts. Sākotnējais teksts par pret pārvaldīsim. Sākam balsot. On original text I par septīto pamatojumu. Orģinālais teksts. Beidzam balsot. Noraidīts. 25 līdz 20, 22. Astotais pārpret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas noraidīts. 9 par pret atturas pieņemts noraidīts 10 par pret pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts sākotnējais teksts, devītais pamatojums par, pret atturas pieņemts, 10 līdz 13 blokā par, 10 līdz 13 pār, pret atturas pieņemts. Desmit līdz 13. Tur ir divi sākotnējie teksti - 12 un 13. Nevis grūzījums 13. Tikai divi. Maziņš bloks. Pieņemts, lūk, 11. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 12. par, pret, atturas pieņemts, 13 par pret atturas pieņemts, 14 pamatojums eh, par pret. ETP ir pret, 14 pār pieņemts, grozījums numur 14 pār pret atturas noraidīts, sākotnējais teksts 15 pamatojums par pret atturas pieņemts, 15 grozījums par pret Pārbaudīsim, sākam balsot par 15. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 28 pret, 25 pār. Sākotnējais teksts, 16 pamatojums pār, pret atturas pieņemts, 16 grozījums pār, pret atturas noraidīts, 17. pamatojums par pret atturas pieņemts, sākotnējais teksts, 18. pamatojums par pret atturas pieņemts, grozījums 18 par pret pārbaudām. 18. grozījumu sākam balsot. Baudīs. Beidzam balsot. Noraidīts 28 pret 25 par AP kompromiss pār pret atturas pieņemts, AQ kompromiss pār pret atturas pieņemts, kompromiss AER pār pret atturas pieņemts, kompromiss AS pār pret atturas pieņemts, AT kompromiss pār pret atturas noraid pieņemts, 35. grozījums pār pret atturas noraidīts, kompromiss AU pār pret atturas pieņemts. 37. grozījums par, pret, atturas noraidīts, 38 par, pret, pārbaudīsim 38. sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 21 pret pieņemts, 39. grozījums par, pret, Pārbaudīsim 39. sākam balsot. Godīs closed. Beidzam balsot. Nešķirts, noraidīts. AV kompromiss pār pret atturas pieņemts. AW pār pret atturas pieņemts. 49. grozījums par pret atturas noraidīts. 50. par pret pret. Pārbaudīsim 50. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 pār, 25 pret. 54. pār, pret, atturas noraidīts, 55 pār, pret. Pārbaudīsim 55. To sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 pār, 26 pret. 56 pār, pret. Pārbaudīsim 58. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 pār, 25 pret. 57. pār, pret Pārbaudīsim 57. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 58 par pret atturas noraidīts. 59 par pret pārbaudīsim 59. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. pār. Pret. Noraidīts. Pašnāv balsojums par tekstu, kā grozīts. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 40 pār 7 pret 7 atturas ziņojums pieņemts. Apsveicam ziņotāju Fernandesu. Well, now we move. On. Uh, Tagad pārējām pie ceturtā balsojuma atzinuma projekts par normas un vispārīgiem principiem par dalību valsts kontrolas mehānismiem, kuri attiec uz komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu. 11. grozījums par pret atturas noraidīts, 3. grozījums par pret atturas pieņemts, 4. grozījums par pret atturas pieņemts, kompromiss A par pret atturas pieņemts, 15. grozījums par pret atturas pieņemts pieņemts, kompromiss B par pret atturas pieņemts, septītais grozījums par pret atturas noraidīts, kompromiss C par pret atturas pieņemts, otrais grozījums par pret atturas pieņemts, balsojam par priekšlikumu ar grozījumiem, sākam balsot, personāla balsojums. Beidzam balsot. 49 pār, 4 atturas. Tālāk, otrs atzinums par iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu interpretāciju īstenošanu. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss A par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums ar mutisko grozījumu. Lūdzu, Lamberts kungs. Priekšsarētāji kungs. Mēs iebilstam pret balsojumu par šo mutisko grozījumu, kas novājina šo tekstu tik tālu, ka tam vispār nav jēgas. Jo šī caurskatāmība neko nenozīmē mūsu grupa ierosina e, nebalsot par mutisko grozījumu. Pal. Jā, pieņemu jūs zināšanai. Balsojam par sesto grozījumu bez mutiskā grozījuma. Kurš par? Pret? Pārbaudām, sākam balsot. Pieņemts. šeit bija grupas eh, padomdevējs, kas iet garām sēdvietām un spiež balsošanas pogas. Tā ir jauna prakse šajā komitejā. Tas būtu absolūti aizliegts. Vai jūs varat precizēt, ko jūs domājat? EKR grupas e, padomdevējs staigāja gar soli un spieda balsošanas pogas. Jūs varat, protams, e, konsultēt viņus, ko, kā balso, bet nevar balsot viņu vietā. There's a, Mistakes have to be corrected by the MEPs and not by. Kļūdas ir jālabo deputātiem, nevis padomdevējiem. Šeit ir kļūda. Bozakungs nerunā angliski. Mēs vēlējāmies nobalsot ātri. Balsošana norit ļoti strauji. Tā bija tiešām kļūda. Ja, ja mēs vēlamies e, scēnas rīkot, mēs varam scēnas rīkot arī par citiem svarīgākiem jautājumiem. You don't have the micro. You don't have the micro. I'm not hearing You're to right. you. It's fine. Yes. Oh, we're, as a group, we are on uh, very, very kā grupa mēs iestājāmies par caurskatāmību un eh, taisīt scēnu par kaut ko tik smieklīgu, kā šī epizode. Jūs taču zinat, ka, kā, kas mēs esam. Tā tiešām bija kļūda balsošanas eh, sarakstā. Heiza kungs par procesuālo pusi. Vai tika sasniegts slieksnis? par mutisko grozījumu. Četras personas. Jā, es redzēju četras personas. Es pātrināju to, jo redzēju, ka četri cilvēki iebilst. Ticiet man, es būtu rīkojies savādāk, ja tas tā nebūtu bijis. Par šo sacīšu, ka tas ir ļoti nepatīkami. Tas ir nepieņemami, ka kāds cits, izņemot par deputātu, izņemot deputātu, spiež balsošanas pogus, mēs varam saprast iemeslu. Un, ja tas ir noticis iepriekšējā balsojumā, es vēlos atkārtot šo balsojumu, jo es nevēlos, ka balsošana šajā komitejā notiek ar aizdomām, ka kāds cits, izņemot deputāts, ir spiedis balsošanas pogas. Uh, Es pats to neredzēju, bet ja tas tā ir bijis, tas ir absolūti nepieņemami un tas nedrīkst atkārtoties. Ir nodrošināts tulkojums, viss tiek tulkots. Ja grupai vajag lēnāk balsošanu, dariet man to zināmu. Ja ir problēma balsošanas sarakstā, mēs ļaujam grupām paziņot par to. Uh, nodrošinot, ka deputāti ir pilnībā informēti. Ir dažādi veidi, kā risināt šo problēmu. Un vienīgais veids, kā nav atļauts to darīt, ir balsot deputāta vietā. Tāpēc atkārtojam balsojumu. Par sesto grozījumu bez mutiskā grozījuma sākam balsot. Yeah. The vote is closed. Beidzam balsot. Joprojām rezultāts ir tāds, ka pieņemts. Kompromiss B. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais par pret pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. par pret Pārbaudām 13. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. 18. ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts. 22. par pret. Es atvainojos, jāpārbauda šis. 22. pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais nē, par to mums nav jābalso. 23. grozījums par, pret, pārbaudām 23. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par tekstu ar grozījumiem kopumā. Personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 47 pār, neviens nebalsoja pret, 6 atturas. Ziņojums pieņemts. Un tagad pārējām pie Ludeka Nīdermaiera atzinuma projektu Eiropas Investīcijas bankas finansiālo darbību gada pārskats. Vai esam gatavi? Kompromiss A, kurš par pret atturas pieņemts, kompromiss B par pret atturas pieņemts, kompromiss C par pret atturas pieņemts, 18. grozījums ar motisko grozījumu par, pret, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. is, is, is rejected. No, no, we vote no. Nē, nē, tas ir noraidīts. Mēs balsojam tālāk par 19. grozījumu par, pret, atturas, noraidīts 20. par, pret, a, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts kompromiss D par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 51. grozījums par pret atturas pieņemts, kompromiss J par pret atturas pieņemts, 61. par pret atturas pieņemts, kompromiss K par pret atturas pieņemts, kompromiss L par pret atturas pieņemts, 75. par pret atturas noraidīts, kompromiss M par pret atturas pieņemts, kompromiss N par pret atturas pieņemts, kompromiss O par pret atturas pieņemts, 84. par pret atturas pieņemts, kompromiss P ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts, 89. par pret 89. pārbaudam, sākam balsot. Jā, balsojiet, balsojiet. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss Q par pret atturas pieņemts. Kompromiss R par pret atturas pieņemts. 99. par pret atturas pieņemts. 100. par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pret 27 noraidīts. Personāla balsojums par tekstu kopumā ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. 44 par, 4 pret, 5 atturas ziņojums ir pieņemts. Apsveicam referentu. ar to varam beigt rīta sadaļu un atsāksim 2.30. Paldies!